Buongiorno a tutti, e anche se non siamo al completo penso che sia. Labrīt visiem! Pat ja neesam eh, visi vēl ieradušies, mums ir jāsāk darbs, jo mums tiešām ir eh, um, daudz šodien darāmā. Pirmā mm, informācija ir par darba kārtības pieņemšanu. Ja iebilžu nav, tad es varam uzskatīt, ka darba kārtība ir pieņemta bez izmaiņām. Man nav paziņojumu. Līdz ar to varam uzreiz uh, skatīt pirmo mm, darba kārtības punktu. Šis punkts attiec, attiecas uz aprīcē ekonomikas tiesību aktu kopumu. Šis tiesību aktu kopums uh, komisija ir apstiprināts pagājušajā gada, pagājušā gada beigās. Uh, Un tagad arī uh, vīdes komiteja ir atbildīga, mums ir jāsniedz savus atzinumus. Šodien tad arī ir iespēja uzklausīt prezentāciju par visu tiesību aktu kopumu. Te ir paziņojums un četri likumdošanas akti. Um, esam izvēlējušies arī um, referentus. Tad, nu, lai mūs iepazīstinātu ar visu šo uh, tiesību aktu kopumu, uh, Tas mums ir ļoti svarīgi, lai izstrādātu mūsu atzinumu. Mūsu vidū ir Eiropas komisijas ģenerāla direktora vietnieks Peltomak kungs. Aicinu viņu mūs iepazīstināt ar šo tiesību aktu, un tad būs diskusijas. Dodu vārdu jums, Peltomakī kungs. Iespējams, ka pirmo reizi esat mūsu komitejā. Lai nu kā, sāksim ar ļoti svarīgu tēmu šodien. Tad lūdzu vārds jums. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze, labrīt, godātie Eiropas parlamenta deputāti, Man ir ļoti liels prieks jūs šodien iepazīstināt ar aprīts ekonomikas pakotni šeit ITRE komitejā. Uzskatu, ka tas tiešām ir uh, ļoti svarīgi, ļoti aktuāls jautājums. Katru reizi, kad mēs runājam par aprites ekonomiku, to sagatavojusi komisija arī sadarbojoties ar DG Grow, DG Environment uh, kolēģiem Te gan runa ir par vidas aizsardzību, gan arī par jaunu uzņēmēju darbību, iespēju attīstību un uzņēmēju konkurētspējas nodrošināšanu. Aprits ekonomika ir balstīta uz ideju par to, ka mūsu ekonomikā ir jāsaglabā vērtība un viedi jāizmanto resursi, kas ir mūsu rīcībā. Te iekļaujam daudz inovatīvus un konkurētspējīgus biznesa modeļus, izveidosim industriju simbiozes, produktu pakalpojumu integrāciju, nodrošināsim augstā vērtība. Um, apriti un pārstrāde. Es domāju, ka ekonomiski tas ir tiešām ļoti pamatot. Arī līdz šim ļoti daudz spēlētāji jau um, veido biznesa modeļus aprits ekonomikā, bet šīs ekonomikas potenciāls vēl pilnībā netiek izmantots. Tātad, uh, kur tad Eiropas industrijas īpaši bijušas uh, veiktspējīgas uh, Eiropas ekonomika arī krīzes laikā? Uh, Tas ir tieši tajās nozerēs, kur ir augsta līmeņa pakalpojumi, augsta līmeņa preces, arī resursa efektivitātes un oglekļa samazināšanas jomā daudz koncentrējamies uz to, kā pārvērst mūsu, transformēt mūsu ekonomiku. Tas ir saistīts arī ar Eiropas komisijas citām iniciatīvām, vienotā tirgus stratēģija, digitālais tirgus. Tas viss iekļaus industriālajā modernizācijā, arī kapitāla tirgus savienība, investīcija plāns. Uh, lai tātad veicinātu mūsu rūpniecības modernizāciju. Tagad galvenās vadlīnijas, kā redzams, šo sinerģiju starp uh, um, atkritumu tiesību aktu kopumu, poligonu direktīvu, Šeit mēs runājām par visu atkritumu apsaimniekošanas pakotni. Vispirms ir atkritumu tiesību aktu kopums, poligona direktīva, um, atkritumu pamatdirektīva, ļoti ambiciozas direktīvas ar um, pārstrādes mērķi līdz 30. gadam 65% no pašvaldību atkritumiem ir jāpārstrādā maksimums 10 procentu mērķis ir noteikts poligonu ierobežojumam. Tad arī ir specifiski materiālu pārstrādes mērķi. Tad ir arī mērķis noteikt visu atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanu. Uh, Mēs vairs nevaram uh, uzskatīt atkritumus kā uh, vīdes risku. Mums atkritumi ir arī jāuzskata par ļoti vērtīgu ekonomisko avotu. Šajā kontekstā vēlu iz, vēlos izcelt trīs galvenās izmaiņas atkritumu priekšlikumos. Vispirms galvenās definīcijas un vienota aprēķina metoda, lai uzlabotu skaidrību valsts iestādēm un ekonomiskajiem operatoriem. Otrkārt, komisija piedāvā izmaiņas esošajos noteikumos attiecībā uz um, šiem byproducts un uh, uz uh, atkritumu apstrādi industriālo simbiozu un treškārt daudz kopīgie noteikumi Eiropas Savienībā par ražotāju papildus atbildību uh, tas viss ir tagad iekļauts jaunajā tiesību aktā. Industrijai jābūt atbildīgam, MVU jābūt vienotiem spēles noteikumiem. Komisija piedāvā arī modulēt uh, nodevas, ņemot vērā uh, to, cik maksā preces izmantošanas uh, cikla beigās. Un daži vārdi par rīcības plānu. Tas, kas tagad ir mūsu atkrituma likumdošanas pakotnē. Tas ir ļoti svārīgi, lai um, noteikti kādi tādi regulatīvā re, vīde, regulatīvais konteksts, lai ieviestu aprits ekonomiku. Tādēļ esam izstrādājuši rīcības plānu, kura mērķis ir atvieglot ekonomikas pārēj no lineāras uz aprites te būs eh, nosacījumi, eh, lai varētu notikt šī transformācija. Un te ir trīs elementi, par kuriem ir jārunā. Vispirms saikne ar mūsu izēmateriālu politiku, kā jau es teicu, vienkārši atkrituma pārvalde vairs nepiet, nav pietiekama. Mūsu gala objektīvam ir jābūt tādam, ka izmantojam šo vērtīgo um, reto resursu Ir labāk arī jāizmanto sekundārie izējai materiāli, lai palie, palie, palielinātu piegādes eh, drošību, tikai augsts kvalitātes materiāli varēs rast noieta tirgus, ir jāuzlabo atkritumu apsaimniekošana, šķirošana, lai varētu efektīvāk pārstrādāt šos atkritumus. Tad arī jāstiprina tirgus darbība, še, lai varētu uh, realizēt šos materiālus. Un te otrs, otra lieta, par ko jārunā vienotais tirgus. Tas ne, tas nav vajadzīgs tikai lineārās ekonomikas modelim, bet arī aprits modelim. Šeit mums ir jārunā par sekundāro izēju materiāla tīrgu uz darbību. Komisija tagad koncentrējas uz kvalitāt, kvalitātes standartiem, kas ir jānosaka, kur tas ir nepieciešams. Tad arī pārskatīsim uh, arī um, šo. Um, mēslojuma direktīva, ko izskatīsim uh, šīs nedēļas, līdz šīs nedēļas beigām. Uh, Arī bioatkritumu apstrādes eh, jautājums ir aktuāls. Um, jāizmanto efektīvāk eh, resursi, jāsamazina ogleklis, tas samazinās atšķirības eh, starp bioatkritumu izmantošanu apmēslojumu produktos. Apmēram puse tad no visiem šiem mēsojumiem tiek tirgoti, vienotāji tirgu. Un tad arī mūsu atkritumiem un ķīmiskajām politikām ir jāiet roku rokā. Mēs uzlabosim arī satvara nosacījums, lai atkritums varētu vieglāk pārvedāt vienotajā tirgu tālāk par nozerēm Mēs zinām, ka horizontālie risinājumi nevienmēr un visur darbosies. Nevar vienu recepti piemērot visam, tādēļ mēs tiešām mēģinām atrisināt šos sastrēgumus specifiskās nozarēs vērtību ķēdēs. Šeit mums ir stratēģija arī plastmasai, izdē materiāliem, brīvprātīgās vadlīnijas, lai arī celtniecības nozarē būtu efektīva materiālu uh, pārstrāde. Un tad balstoties uz komisijas priekšlikumu sākām jau darbu padomē un arī sagaidām detalizētas diskusijas šeit parlamentā. Esam ļoti priecīgi, ka ITRE ar NV būs abas komitejas, kas tad arī strādās pie šī tiesību aktu kopuma. Tad arī rīcības plānā ir detalizēts uh, darba grafiks mūsu pasākumiem, un komisija jau strādā, lai darba grafiku īstenotu. Uh, Mūsu programma ļoti ambicioza un smagnēja, bet esam kop, laimīgi kopā strādāt ar parlamentu, padomi un citām iesaistītajām pusēm. Mēs tiešām ceram, ka uh, Eiropas ekonomika tādējādi kļūs uh, konkrētspējīgāka, inovatīvāka un ilgspējīgāka. Paldies! Grazie lei, signor Pet. Paldies, Petomaki kungs. Paldies uh, par uh, ļoti vispārīgu izsmeļošu prezentāciju. Nu, tagad sāksim ar mūsu referentiem, kuriem katram būs trīs minūtes izteikties. Telīčkas kungs ir atbildīgs par abiem ziņojumiem, gan par poligoniem, gan par elektri, elektriskiem eh, materiāliem, par vetriem akumulatoriem, nu tad jūs varēsiet izteikties sešas minūtes, jo runa ir par diviem ziņojumiem. Lūdzu, Talīčkas kungs. Uh, uh. Paldies priekšsādātāji, labrīt! Labrīt ģenerāldirektoru uh, ģenerāldirektor vietniekungam. Paldies par jūsu prezentāciju. Uh, atkāpsimies uh, uz to laiku, kad uh, komisija nolēma atsaukt savu priekšlikumu no padomas. Toreiz tas solis tika smagi kritizēts no parlamenta puses, jo toreiz sniegtais skaidrojums nebija īsti pareizs. Tas nebija solis labākas regulācijas virzienā, bet vienkārši tas bija iestrēcis padomē. Tātad, ja priekšlikumi atkal iestrāktu padomē, tad es uh, cerētu un sagaidītu, ka komisijai šoreiz būs drosme rīkoties tālāk, jo te nav runa par vienkārši nepieciešamību, bet par reālu vajadzību, un es piekrītu ģenerāla direktoru vietniekungam, ka ir uh, ļoti uh, nozīmīgi vides un citi aspekti, un es domāju, ka mums šeit ir reāli iespēja izveidot pilnīgi jaunu industrijas sektoru. Mana pieeja šajā jautājumā ir pozitīva. Gribu uzsvērt, ka pārējai būs nepieciešama ne tikai visu līmeņu, tātad vietējo, nacionālo, reģionālo, tātad ar struktūru iesaistīšanās, arī Eiropas Savienības līmeņa atbalsts, bet izmaiņas ir jāveic pašai nozarei, un to mums vajadzētu apzināties un uzsvērt, un jāmeklē stimulus. Starp citu, šai sakarībā es jau pirms kādu laiku nosūtīju jautājumu komisāram, kā mums ir jāizprot priekšlikums par uh, finanšu instrumentiem, kā tie tiks izmantoti, kāds būs mehānisms, metodoloģija, uz ko tiks likt uzsvari, vai uzsvars būs uz uh, atkārtot apstrādi vai uh, kur citur, tā tad to es visu ļoti novērtētu, ja mēs to saņemtu. Runājot par e, vājiem punktiem šajā pakotnē, manuprāt, e, uzsvars ir likt uz tādiem viegliem mērķiem. Pašvaldība atkrituma, manuprāt, ir e, tāda neliela daļa, tikai 10% no visa šī apjoma, un mums ir nepieciešama stratēģija arī industriāliem un būvniecības atkritumiem. Es zinu, ka tas ir iekļauts vienā no direktīvām, bet es domāju, ka vārds stratēģija šai ziņā ir ļoti būtisks par atkritumu poligonu mērķiem. Domāju, ka liela daļa parlamenta būs eh, par šī mērķa ieviešanu, lai eh, nelaistu zudumā vērtīgus resursus, kuri šobrīd tiek eksportēti ārpus Eiropas Savienības un mm, kas ir ļoti labs eh, pamats atkal industrijai Ķīnā un citur. Tās valsts, kurās ir likumdošana attiecībā uz 0% uzglabāšanu, es domāju, šim paraugam vajadzētu sekot. Mums prieks, priekšā esošais priekšlikums to varētu uzskatīt par mazāk ambiciozu, bet tāpat laikā gribētu novērtēt komisijas pieeju, jo domāju, ka mums ir nepieciešams, lai tie, kas atpaliek, arī piedalās procesā. Tikai tad mēs varētu panākt veiksmīgu risinājumu, tad ir jāmeklē kompromiss un. Uh, Mm, attiecīgi tad mēs varētu iesaistīt uh, dalību valsts un komisijai pie tā viss jāstrādā. Par metodoloģiju runājot. Mums uh, nepieciešami kvalitatīvi dati. Uh, tas ir viens svarīgs punkts. Tālāk par definīcijām. Skaidrs definīcijas Eiropas Savienības līmenī. Tur esam vienas prāts, tās ir nepieciešamas, bet, kā es saprotu, uh, iesaistītās puses visā Eiropā joprojām uzskata komisijas ierosinātās de definīcijas eh, par neskaidrām. Tā tad vai mums būs komunikācijas problēma, vai arī mums būs eh, tomēr jārisina šis jautājums un jānoskaidro, jāpadara skaidrākas eh, definīcijas par mērķiem. Procentuālās daļas, man liekas, tas nav tas galvenais. Varbūt ir jājautā, no kurienes nāk šie cipari, kāds tam pamats un uh, cik uh, atbilstoša ir šī statistika. Un statistikai, starp citu, kā tādai vajadzētu būt skaidram mūsu nolūku mērķim. Tālāk sekundāri izēja materiāli. Es domāju, ka nepieciešami skaidri standarti šiem uh, sekundāriem izēja materiāliem. Tātad, lai izēja materiāls ne tikai ražotu, bet tos arī izmantot atkārtot. Vēl gribu runāt par administratīvo slogu. Ar šo priekšlikumu nedrīkst palielināt administratīvo slogu, kas tiek uh, uzlikts dalību valstīm, ir īpaši uzņēmumiem, jo tieši tā varētu būt ar uh, atskaišu uh, prasībām. Par digitālajām atskaitēm tas varētu būt ļoti nozīmīgs instruments, un te atkal es gribētu, lai uz to tik likts uzsvars. Uh, sekundāro izēju materiālu tirgus ap otrais pārstrādātie materiāli. Tā tad, ja ir uh, šādi materiāli kvalitatīvi, tad ir tos jāizmanto. Komisija aicina veidot tirgu šiem otrreizējiem uh, izēju materiāliem, un es domāju, uz to arī jāvērš uzmanība. Pavisam īsi priekšsēdētāji par eh, šiem priekš, eh, priekšlikumiem, par kuriem esmu referents un pa vienu ēnu referents par atkritumu poligoniem. Tas ļoti cieši saistās ar atkritumu direktīvu, ar atkritumu direktīvas eh, definīciju atkritumiem. Otrs ir aizliegums materiālus izvietot atkritumu poligonos, to atsevišķu savākšanu, negribētu šo prasību mazināt. Un, uh, Kā komisija rīkosies gadījumā, ja dažas dalībvalstis neizpildīs konkrētos mērķus un paredzētajos termiņos? Dažas dalībvalstis nav atbilstošā situācijā šobrīd. Tālāk eh, akumulātori šai ziņā ir nepieciešamas eh, kvalitātes pārbaudas pasākumiem, vai tas varētu būt papildus sloks, nezinu, bet uh, nav norādīts, kurš uh, veiks uh, šādas kvalitātes pārbaudas un tam līdzīgas lietas. Es zinu, ka jau pārsniedz savu runāšanas laiku, man ir pāris komentāri par atkritumiem, jo jautājumi ir saistīti, bet esmu pārliecināts, ka mums vēl būs laiks nākotnē, kad jau būsim dziļāk procesā, jo šobrīd mēs runājam vienkārši par vispārīgām lietām. Paldies! Jā, tieši to arī vēlējos norādīt, ka šodien mēs uh, Nediskutēsim par jūsu priekšlikumiem, bet šī nu, ir iespēja uzdot komisijai jautājumus un varbūt izteikt arī kritiku. Noteikti būs vēl arī laiks uh, jums, referenta kungs, uh, iepazīstināt ar savu uh, darbu, tad, kad mēs runāsim par šo visu kaut kad nākamēnes. mēnesi. Tagad vārds Miroslavam Pokenojas un D, kurš ir atbildīgs tieši par atkritumu daļu. Ženā, paņī, predsedājīcī, vāžiņi, pane reģiteli, eh, mne ten prosins. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, eh, direktor kungs, kā esat ieradies. Kad es eh, raugos uz šo decembra priekšlikumu, jāsaka, esmu patiesi pārsteigts. Labāka atkrituma apsaimniekošana ir tik tiešām ceļš uz labāku ekonomiku tas iet vajadzīgajā virzienā, bet eh, man ir daži jautājumi. Gribētu saņemt precīzāku informāciju. Kura direktīva ir eh, galvenā, kura definīcija ir galvenā? Tā tad eh, mājasēmniecības atkritumi, pašvaldību atkritumi, tos var interpretēt dažādos veidos. Tas pats attiecas arī uz bioloģiskiem atkritumiem definīcija ir paplašināta, nevis sašaurināta, un tas var būt problemātiski. Ieviešanas stadijā tā tad, vai šīs definīcijas tiks padarīts precīzākas, vai arī kā jūs um, nodrošināsiet to, ka visi interpretēs tās vienādi. Uh, vēl viens aspekts šai politikā ir atkrituma labāka izmantošana. Ja jūs uh, pieminat 65%, uh, jā, šis mērķis ir reāls, bet es dotu priekšroku re, ambiciozākam mērķim, kāds tika minēts agrāk, un tas ir 70%. No otras puses gribētu zināt, kā notiks monitorings un novērošana, vai dalība valsts uh, izpildi šos mērķus. Kā ar uh, galīgo uh, pārstrādi un atkārtot izmantošanu. Ir dažas lietas, kas nav skaidrs, ko jūs uzskatat par uh, atkārtot izmantošanu un uh, kādis, kāda tajā ir etapi. Un tālāk 8a pants un uh, grozītais 9. pants vai komisija ir apsvērusi īpašas, veidot īpašas grupas vai kaut kādas asociācijas, kuras, uh, kurām būtu šis cikla beiga produkts tā teikt, jāizvirz no patērētāja, vai ir kaut kāds uh, apjoms, uh, kaut kāds uh, saistošs tilpums, kādā veidā patērētājs izjutīs šo slogu. Un tālāk, ja jūs cenšaties novērst nevajadzīgus atkritumus, tad nepieciešami kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji. Vai komisija ierosina, ka tas attieksies tikai uz uh, sabiedriskiem atkritumiem, vai arī tur būs uh, runa par uh, arī kaitīgajiem atkritumiem. Un kā ir ar energo aspektiem, atkritumiem, ko mēs uzskatām par bioproduktiem? Nu, nav šeit nekāds labs risinājums ierosināts. Grazie, kolega Poke, tempo perfetto. Paldies. Vārds Žoa uh, Pereira kas atbildīgi tieši par šo um, packaging waste. Eh, queria começar por agradecer a exposição. Paldies priekšsēdētāji, es gribētu pateikties komisijai par uh, šodienas prezentāciju. Priekšlikumos ir iekļautas vadlīnijas, kuras ir uh, būtiskas, lai panāktu pārēju no lineāras ekonomikas uz uh, aprits ekonomiku. Mums nepieciešams uh, saglabāt šo ideju, ka aprits ekonomikai tomēr arī ir savi ierobežojumi. Tālākai pārstrādēji, atkārtotai izmantošanai nepieciešama atkal savi resursi, tātad tur ir jāievad, uh, tur ir nepieciešama enerģija, uh, Protams, jā, mēs varam runāt par finansiāliem ietaupījumiem un materiāli ietaupījumiem, bet, kā es teicu, tam arī aprits ekonomikai ir savi limiti. Un atkritumu pārvaldības hierarhijā ir jādomā pirmām kārtām par atkritumu apjomu samazināšanu, par šo preventīvo politiku, un otrām kārtām par šo izējumateriālu atkārtot izmantošanu. Protams, pēc tam nāk uh, šī atkrituma pārstrāde, bet, kā es teicu, pirmām kārtām ir jārūpējas, lai mēs varētu samazināt atkritumu apjomu. Pāris komentāri komisija savā priekšlikumā atzīst, ka ir uh, dažādas situācijas dažādās dalību valstīs, un šī dažādība, kas uh, pastāv dalību valstīs, ir saistīta ar dažādām metodoloģijām, kas ir izmantotas, lai aprēķinātu cipars jūs uh, aicinat uz harmonizāciju. Man šeit ir jautājums. Šobrīd dalība valstīs ir dažādas stratēģijas, tās ir balstītas uz dažādām metodoloģijām, tātad harmonizācija novedīs pie izmaiņām, kurām būs uh, izmaksas. Kādā veidā tas ir izsvērts, izvērtēts, vai jūs varētu mums dot kādu ideju par uh, visu šo plašo dalību valstu spektru, par uh, dažādajām izmantotajām metodoloģijām, aprēķiniem, uh, papildus jebkādām izmaksām, kuras būs saistītas ar pārēju uz harmonizētu metodoloģiju. Un vēl komisija atzīst, ka šīs eh, izmaiņas eh, direktīvās eh, skars daudzas iesaistītās puses, un tam būs būtiski ietekme uz investīcijām nākotnē. Es gribētu teikt, nu ne tikai nākotnē, bet arī investīcijām pagātnē, pavisam nesenām investīcijām, kuras uh, ir īstenotas balstoties uz uh, konkrētām metodoloģijām tā tad būs šī sākotnējā izmaksa pārējai uz aprits ekonomiku, un to ir nepieciešams skaidri definēt. Priekšlikumos ir iekļauti arī mērķi, kas, eh, jā, ir nospraust pareizā virzienā, bet eh, papildus šiem mērķiem mums jādefinē tas, kādā veidā mēs šos mērķus sasniegsim. Tātad gribētu arī zināt, vai ir domāts par struktūru un investīciju fondu piesaistīšanu, lai panāktu šo pārēju uz aprits ekonomiku, tā lai mēs panāktu uh, tos mērķus, kas ir iekļauti direktīvās, uh, pārskatītajās direktīvās. Paldies! Tagad grupu pārstāvi. Divas minūtes katram. Vērts Kariņkungam ETP. Thank you very much, Chair. Paldies uh, priekšsādātāji, paldies uh, mm, Peltamakī kungam no tautas partijas puses. Uh, protams, kurš var iebilst tam, ka mēs samazinām atkritumu apjomus, kuram gan patīk atkritumi. Bet jautājums, kā labāk panākt šo rezultātu no vienas puses? Mēs varam pieņemt stingrus, stingru regulējumu, no otras puses varētu būt stimuli. Un es domāju, ka vismaz viens runātājs jau minēja, ka uzsvaru uz stimuliem nevajag par zem novērtēt eh, nedz uzņēmumiem, nedz eh, personām. Domāju, ka tas eh, šeit ir galvenais jautājums, jo, lai sasniegtu mērķi, ja mēs darbojamies tikai ar tādu smagu regulējumu un ar sodu sankcijām, tad uh, nepanāksim to, jo gal galā mums ir nepieciešams, lai nozare investē, lai rada darba vietas, un jā, mums ir arī jāsam, jātiek galā ar atkritumiem, un mēs, protams, varam veikt šo pārstrādi, bet uh, mums ir nepieciešami stimuli. Uh, bet es ietaupīšu savu runas laiku un došu iespēju citiem izteikties. Paldies. Cier kolēģa Kārīse. Paldies Kariņkungam. Paldies arī par šo delikāto pieeju. Un tagad vērts uh, Mūdī kundzei. Thank you very much. Uh, paldies. Jā, un paldies par jūsu sniegto prezentāciju. Aprites ekonomikas principi nav jauni. Tie ir uh, bijuši zināmi arī iepriekšējām paudzēm, bet tagad ir radušies jauni izaicinājumi. Pirmkārt, jo ir eh, šī vienreiz izmantojamo materiālu un produktu kultūra, un tāpat arī tāpat ir radušās iespējas eh, aprits ekonomikai tīri no nozars puses. Un tāpēc mums jāmeklē pareizais risinājums un eh, jārīkojas proaktīvi šīs pakotnes ietvaros, jāpanāk rezultāts. Es gribētu likt uzsvaru uz iepakošanu un iepakojumu atkritumiem. Mēs jau ļoti lielā mērā redzam, kādas ir sekas eh, šai pašreizējai kultūrai, tātad tiek izmantots ļoti daudz iepakojumā materiāla. Un um, ir skaidrs, kas ir jāmaina. Pirmkārt, ir eh, jāplūko šis iepakojuma dizaina līmenis. Tas ir jāmaina. Tātad mums ir pārlieku liels un daudz iepakojuma. Uh, Tas arī ir resursu izšķiešanas veids. Un ir jādomā arī par pārstrādāšanu, izstrādājot šos jaunos iepakojumu veidus. Tā tad jādomā, vai šis iepakojums būs pārstrādājams, tā izmantojam beigās. Un otra lieta - atkārtot izmantošana, no nu atkal jādomā par to saistībā ar produktiem. Un trešā lieta - pārstrāde un standarti, ko jūs minējāt saistībā ar to visu, tas, man liekas, ir galvenais uzsver punkts. Un tas mums ir jāliek šī jaunā regulējuma pašā centrā, tā lai mēs mainītu šīs, šos, šīs rīcības paradigmas un stimulētu ekonomiku arī ar pašiem standartiem. Paldies. Kolēģa Mudī, e... paldies. EKR er neviena nav. Neviens nav ieradies. Alde, Pederlikungs. Eh, tak så mycket, eh, fru ordförande. Paldies, priekšsēdētājs eh, kundze. Jā, nu, Protams, dažas valstis ir tikušas tālāk kā citas, e, virzoties uz aprites e, ekonomiku, un, protams, ka tas ir pareizais virziens, kā aizsargāt vidi. Un daudzās valstīs ir izveidotas ļoti labas sistēmas, viņi ir raduši labu līdzsvaru, bet Eh, mēs nedrīkstam par, mm, ar jauno likumdošanu traucēt labi strādājošu sistēmu darbībai. Eh, jā, izvēlas rūpīgi, kādus mērķus mēs izvirzam, tas ir jāizanalizē un, protams, jāņem sev eh, līdzi laivā tā teikt arī privātais sektors Aprites ekonomikai neapšaubām ir milzīgs ekonomisks uh, potenciāls, un tas attiec uh, arī uz atkritumu apsaimniekošanu. Taču tas nedrīkst novest pie monopolizācijas, pie jaunu barjeru izveidošanas. Mums ir jānodrošina, lai inovatīvi uzņēmumi uh, varētu strādāt pie idejām eh, par to, kā labāk izmantot atkritumus, izmantot atkārtot kaut kādus eh, vielas un materiālus. Un ir jārada pamats eh, un iespējas materiālu atkārtotā izmantošanai, veidzojot šos kas kādas principus. Nu, politiķiem, protams, ir jāregulē tas, eh, kādā veidā varētu, teiksim, pār, nu, kādi, kādas normas ir jānosaka materiāla atkārtotāja pārstrādē, bet atkal ir jāraugās, lai eh, mēs sekotam, kas notiek pārējā pasaulē, un es nedomāju, ka eh, padomēji vajadzētu, eh, nu, teiksim, tehniskās detaļās jāiet par mārketingu. Liels paldies, paldies komisijai, saka Jāvarkungs. Es domāju, ka mums ir eh, tāds kopsaucējs. Mēs uzskatām, ka resursu efektīvāka izmantošana aprits ekonom, ekonomikā varētu būt ļoti labvēlīga Eiropas Savienības attīstībai, darba vietu radīšanai, ilgspējības nodrošināšanai, vidas aizsardzībai. Bet neskatoties to, man jāsaka, ka komisija nav pildījusi pati savu solījumu nākt klajā ar ambiciozāku priekšlikumu. Uh, salīdzinām ar to, kas parādījās 2014. gada vasarā. Ja jūs uh, salīdzināt šīs te pakotnes, tad jaunajā pakotnē nav noteikti mērķi vispārējai resursu izmantošanas samazināšanai. Un uh, saistošā sādaļa ir uh, vājāka, piemēram, mērķi iepakojuma uh, atkritumu samazināšanai no, 65, no 7 uz 65% ir samazināti arī jūras piesārņojums, eh, pārtikas atkritumi, eh, oglekļa pēdas nospiedums. Nu, tas viss ir kaut kur pazudis. Ir vājš priekšlikums eh, atkritumu dalītāju vākšanai Nu, ir arī pozitīva attīstība, un tas ir viens no iemesliem, kādēļ komisija vispār ir izstrādājusi jaunu priekšlikumu, lai uh, varētu atspoguļot arī uh, materiālu dzīves cikla ražošanas uh, posmu. Tāpēc Bet es domāju, ka tomēr attīstība ir bijusi pārāk niecīga, lai tas stimulētu, panāktu eh, tādu padziļinātu pārveidi ražošanas eh, ciklā un iesaistītu visus, kas darbojas eh, vērtību ķēdē. Un tas ietekmē ne tikai vidi un ilgspējīgu, bet aplēs rāda, ka potenciāls zaļu darba vietu radīšanai Eiropā eh, šai paket, pakotnē ir zemāks nekā tas bija ar iepriekšējo pakotni, ko piedāvāja komisija. Tā kā tas visu šo Eiropas ekonomikas transformāciju eh, kavē, kavē mums radīt zaļu Eiropu ar zaļu nodarbinātību un zaļu resursu izmantošanu on the importance of incentives uh, compared to the uh, regulation. Nu, un tad uh, runājot par stimuliem, nu jā, es saprotu, ka stimuli ir svarīga lieta, bet ja mēs to skatām paralēli ar energoefektivitāti, kas savā ziņā ir līdzīga resursu izmantošanas efektivitātei, tad pēdējos desmit gados energoefektivitātē jebkāda attīstība ir notikusi tādēļ, ka ir izvirzīti mērķi un regulējums. Ja nebūtu tā visa bijis, tad paši stimuli vien nav pietiekami, lai mēs sasniegtu savus mērķus. Paldies! Paldies! Došu vārdu kolēģim Kolīčekam. Paldies, priekšsādātājs kundze. Diemžēl es, nu, ekvivalenti nevarēšu aizstāt eh, korē, kolēģi Racovs, nerunāju 20 valodās un neesmu arī staigājoša enciklopēdija, bet eh, mums ir zināms priekšlikums, tas jau ir iniciēts un jau pas nepastāv tā attīstība, kas notiek Vācijā. Es esmu strādājis stikla fabrikā 20 gadus. Un tad es biju kādas nelielas rūpnīcas vadībā, un es strādāju ķīmiskā rūpnīcā, un man e, visa tē, šī tēma nav sveša. Tad, kad viss tika ieviests Vācijā, mēs tā smīkņājām par to visu, bet tas viss beig beigās darbojas. Valsts, valdība var Uh, ietekmēt un pieiet šai tēmai, uh, veidojot sistemātisku otrreizējās pārstrādes sistēmu. Ir ļoti daudz dažādu veidu atkritumu, sadzīves atkritumi tikai viena daļa. Bet mums ir jāstās ir uz citu veidu atkritumiem, uz atkritumiem, kas pašlaik ir sloks, bet mums ir jācenšas izvilkt no tiem vērtību, mums, tiem jā, mums tie jāpārvērš par potenciālu vērtību produkti ir jāražo tā, lai pārstrāde būtu viegla. Un eh, tieši tas ir mm, viens no direktīvas elementiem kuru mēs šeit apstiprinājām un pieņēmām pirms pāris gadiem, bet mēs nekur tālu nesam pavirzījušies ar tās ieviešanu. Tā papīra, stikla, metāla un plasmas otrreizējā pārstrāde, nu tas jau ir zināmā mērā um, tāds pazīstams lauciņš, bet ja mēs palūkojamies uz kaut ko netika ambiciozu, kā 2014. gada priekšlikums, nu tad uh, pievienosim vairāk uh, pārstrādājumu materiālu jo daudzās valstīs šādi pārstrādi jau darbojas, kur praktiski viss izriet viens no otra un aprita notiek, un citām valstīm atliek no tā tikai mācīties. Bet kādas lietas man pietrūkst? Kā jūs varat eh, no mūsu dzīves, kā jūs varat atbrīvot mūsu dzīvi no nepārstrādājamiem atkritumiem? Piemēram, Jūs redzat, piemēram, jūrā peldošas plasmasas atkritumus, polistirola gabaliņus, konteinerus, kuru ies kaut kas tāds mētājs. Un tad, kad mēs runājam par uh, atkritumu eksportu un atkritumu transportēšanu, uh, es gribu brīdināt, ka nevajadzētu eksportēt atkritumus uz nabadzīgām valstīm un nevajadzētu, mēs to jau darām uz Āfriku, bet tam tā nevajadzētu būt. Noslēdzam tagad grupas un sāksim ar ēnu referentiem. Tagad vēlos vēl minēt to, ka te piedalās arī NVD uh, ģenerāldirektorāta pārstāvis, ja būs specifiski jautājumi tieši par vīdes aspektiem, kas iekļaus jūs kompetencē, tad beigās varēsiet arī atbildēt. Un jūs tiešām liederīgi varat arī uzklausīt uh, šodien izskanējušos komentārus un tad izmanto to savā darbā. Vispirms vārds Roila kungam, kurš ir arī ēnu referents. Um, divi, divas minūtes. Um, ich, uh, das, uh... Jā, paldies, es esmu ļoti rūpīgi klausījos, uz šo, klausījos šajā uh, ziņojumā. Uh, Un eh, neviens jau neapstrīda to, ka aprits ekonomika ir laba lieta un uh, mums tā ir jāattīsta, bet mums ir jādomā, cik tālu, cik tālu valstī būtu jāiejauc. Un es uh, tiešām nepiekrītu uh, Eh, kolēģu izteicieniem par to, ka nepietiekam ambicios ir šis pēdējais priekšlikums, jo jautājums ir par to sakarā ar kuriem mērķiem, cik tālu mēs vēlamies iet, jo eh, ir jāizvirza noteikti pareizi mērķi, jāierosina, jāpalaiž aprits ekonomika, lai tā Eiropas Savienībā darboties. Uh, bet man ir divas eh, problēmas, par kurām es gribētu precīzāk noskaidrot. Nu, kur ir kaut kāda mm, robeža, teiksim, valsts eh, pasākumu, papildu pasākumu realizēšanai? Cik tā mēs varam iejaukties kā valsts līmenī? Un, uh, Jo galu galā, nu, beigu beigās, e, pie kā tad nonāk, mēs nonāksim, mēs nonāksim pie plānveida ekonomikas, mums vairs nebūs nekādas tirgus ekonomikas un vispār nekādas manevrēšanas iespējas un nekā. Un kā jūs nonākat pie saviem cipariem, tiem, kurus jūs piedāvājat savā priekšlikumā? Un nāku otrs jautājums ir. Komisija ir likus priekš priekšā, ņemt vērā to, ka dalību valstīs ir, nu, dažādi apstākļi. Kā? Kā tam būtu jānotiek? Nu, jā, skaidrs, ka situācijas ar vidi un vispārējo ļoti atšķirīgas ir katrā valstī. Bet kā tad tas būs tagad? Vai tad tām valstīm, kas daudz ir izdarījušas, jādara vēl vairāk? Uh, vai arī uh, tām valstīm, kas pietiekami nedara, ir jāļauj arī turpmāk neko nedarīt. Tāpēc ir jautājums. Jautājums ir, kāpēc vispār tāda atšķirības starp dalību valstīm ir izveidojusies. <clears throat> Kirekungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu jūs brīdināt un brīdināt par eh, pārmērīgu eh, optimismu par eh, aprits ekonomiku. Nu, protams, ka man patīk, tas ir saistīts ar dažāda veida aktivitātēm. Nu, ir, protams, vienkāršas pārstrādes metodas, tā tas ir, bet ir materiāli, ko nav tik viegli atgūt. Uh, Un es te varbūt vēlētos paskatīties uz šo jautājumu uh, no tāda, nu, strādājoša, praktizējoša inženiera puses. Nu, piemēram, skatāmies uz izē materiāliem, uz izēvielām un uh, primāro enerģiju. Tad, kad produkti m, mm, tiek uh, tiek saražoti pirmreizēji, tad enerģijas daudzums, kas ir jāpielieto, eh, enerģijas daudzums tiek eh, samazināts, bet pēc tam, kad produkts ir izlietots un mēs to gribam pārstrādāt, eh, vajadzīgs papildus enerģiju tērēt, un tad, kad mēs vēlreiz gribam tās pārstrādāt vēl vairāk enerģijas, ir mm, jāpielieto. Tāpēc vienkārši otrreizējā pārstrāde īsti nedarbojas, tā neatmaksājas. Nu, paskatīsimies, kas notiek, piemēram, ar izlietotām uh, vecām riepām. Te reciklēšana ir pilnīga muļķība, uh, bet uh, šo te eh, riepu gumijas materiālu var eh, sakausēt ar poliuretānu, iegūt jaunu materiālu, ko varam izmantot savādāk. Un eh, tas pats notiek arī elektronikas rūpniecībā. Tur ir ļoti daudz izēja materiālu, bet uh, reciklēšanas metodas nav vienkāršas. Tagad Rikunen kungs. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Antti Peltomäki hyvästä esittelystä. Paldies Peltomäki kungam par lielisko prezentāciju. Aptic ekonomika rada daudz priekšrocība Eiropai. Pāri pār 600 miljoniem kilogramu atkritumu ir iespējams pārstrādāt. Tas ir ļoti svarīgs mērķis vidas aizsardzībai un tautsā, tautsāmniecībai. Tas rada arī daudz darba iespēju, kā jau ir ticis minēts. Lielākais izaicinājums ir izvirzīt tādus mērķus, kas ir pietiekoši ambiciozi, bet arī no otras puses arī realistiski, kas rada stimulus uzņēmumiem investēt, jo pastāv risks, ka mēs izvirzīsim mērķus, kas tikai ierobežos un sasaistīs rokas uzņēmiem un neļaus tiem efektīvi darboties. Un lūk, tā ir lielākā problēma ar likumdošanu, kā nodrošināt šo tirgus, saglabāt tirgus pieeju. Uh, Mm, tā pašā laikā e, veicinot e, saprātīgu izēmateriālu un izēvielu lietošanu. Un tādēļ es vēlētos jautāt komisijai. Dalībvalsts tiešām uh, strādā ļoti atšķirīgi. Somijā mums jau daudzus gadus ir ļoti laba pudeļu uh, depozītu sistēma, uh, un 90% plastmasas pudeļu tiek atgriezta, 100% stikla pudeļu. Käytännöt tällä hetkellä, voidaanko ne huomioida näissä Un tā tad eh, varbūt aprēķinos, ka tiek izvirzīti mērķi un kaut kādas saistības dalībvalstīm jāņem vērā tas, kas valstī jau ir padarīts. Uh, jo uh, svarīgi, lai būtu mūs, būtu mūs vienots tirgus un lai tas tā arī būtu attiecībā uz atkritumiem, lai šīs ļoti atšķirīgās dalību valstu prakses tomēr tiktu kaut kā ņemta, vē, ņemtas vērā uh, eh, apreitņos. Kolēģis Zoriņo. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies komisijai par šo te aprits ekonomikas pakotni. Tā patiešām ir Eiropai lieliski iespēja padarīt mūs konkurētspējīgākus un nodrošināt kā sociāli, tā uh, ekonomiski ilgtspējību. Atkrituma direktīva, par kuru esmu ēnu referents, Mm, nu, tieši to paredz, jo vairāk mēs varam izmantot atkārtoti, jo vairāk mēs varam reciklēt, jo vairāk mēs varam eh, redzēt, ka šī, jo vairāk šī direktīva ietekmēs eh, cilvēku dzīves. Mums ir paredzēts reciklēšanas eh, mērķis 65% līdz 35 gadam. Nu, uh, ir um, arī priekšlikumi izmanto dažādus Eiropas finanšu instrumentus, lai šo mērķi sasniegtu. Un lūk, šis eh, punkts, šī sadaļa ir svarīga, un, bet atkal nedrīkstam aizmirst par subsidiaritāti. Ja dalībvalsts nesasniedz savus mērķus, tad jābūt iespēja Eiropas Savienībai tos uzspiest, mm, piespiest dalībvalsts rīkoties. Uh, ir jābūt politiskai vēlmei gan Eiropas līmenī, gan uh, valsts līmenī, bet man liekas, ka mums trūkst arī instrumentu, kas varētu palīdzēt to sasniegt. Mums ir vajadzīgi specifiski uh, instrumenti, kas varētu radīt uh, iespēju sasniegt šos mērķus. Tādēļ es aicinu uh, komisiju izstrādāt uh, stimulu ceļvedi. Uh, lai mēs tiešām visi varētu sasniegt šos mērķus, kāds gribam panākt ar um, pārstrādi. Un tagad Zaborskas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, direktora kungs. Mans pirmais jautājums attiec uz situāciju dalību valstīs, kas ir ļoti atšķirīga. Igaunija, Grieķija, Malta, Latvija, Rumānija un Slovākija var sa, iegūt piecus gadus, lai sasniegtu šos mērķus, vai komisija varētu paskaidrot detalizētāk situāciju visās dalībvalstīs un īpaši, kādas investīcijas tiek veiktas, lai mērķus, ko e, direktīva nosaka, sasniegt. Un otrais jautājums. Tas attiec uz atšķirīgām uh, atkritumu kategorijām. Uh, Es saprotu no priekšlikuma, ka 1,6 miljoni tonu nav, nevar tikt uh, reciklēti un tādēļ faktiski šie atkritumi zaudēti. Un kā mēs varam prioritizēt uh, atkritumu kategorijas uh, attiecībā uz to, kādas investīcijas nepieciešams, lai tos pārstrādātu, apstrādātu? Paldies, Pauls Rūbiks nākamais. Jā, liels paldies! Runājot par aprites eh, ekonomiku, efektivitāte ir uh, svarīgākais, kas jāpatur prātā, uh, lai saglabātu arī Eiropas konkurētspēju un panāktu vislabāko rezultātu mūsu iedzīvotājiem un mūsu uzņēmējiem. Un tāpēc jautājums ir par ilgtspējību, un tas ir jautājums arī par ūdens apriti, jo mums ir vajadzīgs tīrs ūdens mūsu pilsoņiem un attiecīga at, notek ūdeņu apstrāde caur eh, dažādiem filtriem un tā tālāk. Tas arī ir ļoti, eh, tā ir arī ļoti svarīga joma un eh, nākotnē komisijai vajadzētu pievērsties arī notekūdeņa attīrīšanas jautājumiem. Paldies! Tālāk Punsets kundze. Jā, paldies. Es gribētu teikt, ka stratēģiju uh, un procentu eh, noteikšana nav, ne, nav pietiekama. Nu, komisijai te ir jāpiestrādā. Ja mēs to atstāsim tikai dalību valstu rokās, nekas nenotiks eh, kas attiec uz efektīvu reciklēšanu. Eh, kaut vai tā pati atkrituma šķirošana dažās dalībvalstīs notiek dažādi. Nu, un arī pat vienas valsts ietvaros tas var būt atšķirīgi dažādos reģionos. Uh, mēs redzām, ka ļoti daudz reciklēšanas veids iedzīvotāji bet pēc tam uh, atkārtot izmantošana šiem sašķirot, iedzīvotāju sašķirotiem uh, atkritumiem ir ļoti uh, zema. Tas ir tādēļ, ka reizēm šī te šķirošana nav pietiekoši kvalitatīva, Reizēm tas ir tāpēc, ka eh, nu, nav, ies, nav attiecīgi tehnoloģija, lai reciklētu šos materiālus. Nu, mēs dzirdējām, ka ir laba praksa Vācijā un citās valstīs, bet komisija ir tālāk jāiesaistās uz iespēju izstrādāt regulu, kas nosaka minimālus kvalitātes standartus, kas eh, skatītos, kāda ir eh, reciklēta tā produkta kvalitāte, lai to varētu izmantot, jo es jau teicu, reizēm šīs te pārstrādes programmas dalību valstīs nav pietiekami efektīvas. Kirtendālijas kundze pēdējā. Paldies! Es vēlējos minēt trīs īsus punktus. Vispirms notiek pētījumi, un tiek vākti pierādījumi caur Eiropas aģentūrām par veselību un drošību darba vietā, par uh, darba kvalitāti šajā reciklēšanas uh, cilpā. Un mums ir jāņem vērā ne tikai izaugsmes uh, attīstība un darba vietas skaita pieaugums, bet arī to kvalitāte, kas izriet no plašākas darbkārtības atkrituma pārstrādes jomā Eiropā. Tālāk, man vēlētāji pauda bāžas Lielbritānijā, ka reizēm ļoti tālu attīstītas valstis un ir tikai apsveic tās, kurām ir ļoti aktīvas šīs reciklēšanas sistēmas eh, valsts līmenī. Reizēm tās var būt tirdzniecības barjeras, uh, Un šajā uh, aprits ekonomikas pakotnē jāatrod kompromiss eh, starp tādām lietām, kā teiksim, pudeļu uh, eh, otrreizēja pārstrāde, lai tā nekļūst uh, par bloķējošu faktoru preču apritē iekšējā tirgū. Un es vēlētos atbalstīt ideju par mērķiem un tirgus radīšanu sekundāriem, sekundāriem izēvielām. vielām un mēs daudz izēvielu eksportējam, ko varētu labāk pārstrādāt un izmantot eh, rūpniecībā tepat Eiropā, eh, veicinot inovācijas, kas piešķirtu ilgtermiņa nākotni mūsu eh, pamat rūpniecībai. Tātad ir jābūt industriāla stratēģijai ar pamat ražošanu un aprits ekonomika un mērķi sekundārajām izēvielām, kas radītu funkcionējuši tirgu šiem materiāliem. Bene, abbiamo concluso. Labi, noslēdzam uzrunas. Dzirdējām ļoti daudz jautājumus, bet nu jums ir visai maz laika atbildēji. Līdz ar to došu vārdu Pētavākī kungam, lai varētu īsā laika atbildēt uz uh, ļoti daudz jautājumiem. Nu, vārds jums lūdzu. Paldies! daudz komentāru, jautājumu. Daudz jautājumu, kas varbūt izskanēja atkārtoti. Tad es arī atbildēšu uz jautājumu, cik daudz jāregulē, cik daudz jābūt mudinājumiem, kāds ir pareizais līdzsvars, kā rīkoties. Un varbūt tad, kad um, komisija sāka šo darbu no jauna, uh, un eh, tika ievietots eh, šis rīcības plāns kā prioritāru tiesību aktu kopumā. Katru reizi, kad izmantojam likumdošanas instrumentus ar saistošiem mērķiem, mums ir arī jāsaprot, kā tas beigās sasaucas ar uh, um, pieprasījumu tirgu, un tad operators tā var arī balstīties. Tas, ko komisija piedāvā tagad, mēs kombinējam gan regulatīvo intervenci un raugāmies, kādas, kā darbojas piegādes ķēdes, vērtības ķēdes. Mēģinam koncentrēties arī uz uh, atsevišķu modeļu specifiku. Tad vēl viens jautājums. Uh, par atšķirībām dalību valstīs. Tas bija viens no iemesliem, kādēļ mēs iekļāvām šeit elastību. Komis, tad, kad komisija otrajā raundā skatīja šo tiesību aktu kopumu, tas, ko tagad piedāvājam, tā mērķis ir uh, atzīt dažādus šos izējas punktus dalību valstīs, bet tāpat laikā prasot visiem uh, pielikt pūles no aprītes ekonomikas viedokļa ir ļoti svarīgi, lai mēs izveidotu īstu iekšējo tirgu. Ir vienots uh, spēles noteikumi par spīti arī tam, ka ir iekļauts zinām elastība. Tad bija arī jautājumi par monitoringu, un arī šeit jāteic, uh, ka mēs uh, mēģinājām iekļaut efektīvu vienkāršu monitoringu. Ir daudz dažādi elementi, kādus mēs tagad analizējam, piegādes drošība, izēja materiāli, atkārtot izmantošana, atkrituma ģenerēšana, pārvaldība, sekundārie, otrais izlietojumie, izēja materiāli. Es uh, uzskatu, ka tas ir liels izaicinājums un uh, to, ko dzirdēju šodien diskusijās, es saprotu, ka daži nav īsti apmierināti ar definīcijām, kā mēs aprēķinam atsevišķas lietas, bet nu te komisija tiešām vēlējās uh, īpaši strādāt pie skaidrības. Tad arī darām visu, lai tie instrumenti, ko izmantojam, lai arī tie tiktu piemēroti saskanīgā veidā. Bija arī jautājumi par to, cik dažādi <coughs> materiāla plūsmas varam izmantot. Jā, svarīgi ir noteikt šo interfeisu starp uh, preču likumdošanu, šo saskārni arī at atkritumu direktīvu un ķīmisko vielu likumdošanu. Tagad vēl nav pilnībā izstrādāts šīs tiesību aktu kopums, bet tas ir noteikti kas tāds, ko mēs darīsim. Tālāk, cik uh, šķiet uh, bija arī jautājumi par to, cik efektīvi var būt regulas mērķi. Nu, katru reizi, kad strādājam pie enerģijas efektivitātes, ar ekodizaina direktīvas starpniecību, nu, tad, tad varbūt mēs varam teikt, ka ir veidi, kā varam izmantot regulatīvos instrumentus, ļoti specifiski koncentrēties uz atsevišķu produktu veidu. Uh, Tad arī domājam par to, kā šādu pašu instrumentu varam izmantot, lai palielinātu resursu efektivitāti. Tas ir galvenais izaicinājums, kādu mēģinam risināt tieši šāda veida tiesību aktu kopumā. Tad bija arī daudz citi jautājumi, bet nu ir arī kolēģi ne tikai no DG Grow, bet arī DG Environment. Bija ļoti daudz detalizētu jautājumu un līdz ar to uzskatu, ka varbūt atvēlēsim nedaudz laika ka, lai pēc tam es precīzi, specifiski varētu runāt par konkrētiem jautājumiem. Lai nu kā, uzskatām, ka šī pakotne atspoguļo to, ka daudz iesaistītās puses tiešām atbalsta šo tiesību aktu kopumu. Daudzi sniedz savu ieguldījumu pirms uh, pieņemam tiesību aktu kopumu sabiedriskajās konsultācijās, un tiešām negaidīti pozitīvas reakcijas saņēmām no dažādām iesaistītajām pusēm, vai tie būtu NVO, vai tas būtu uh, industrijas visā vērtību ķēdē, un tad, protams, vienmēr ir uh, aktuālais jautājums par katra modeļa uh, vērtību, bet nu šodien esam diezgan pārliecināti, ka kopumā uh, tiesību akts sniedz mums ļoti labu pamatu, lai pēc tam varētu risināt specifiskus jautājumus šāda veida procedūrās. Par monitoringu atkal jāteic, ka mums ir iecerē pēc pieciem gadiem uh, atrisināt arī šos jautājumus par to, kā definēt, izmērīt uh, to, ko esam sasnieguši, piemērojot šos tiesību aktus. Sī, grācie, signora eh, Pertomāki. Paldies, Pertomāki kungs. Kā jau teicāt, vēl ļoti daudz eh, jautājumu mums būs iespēja vēl tuvāko mēnešu laikā par šo runāt, ņemot vērā arī, ka tas nav programmā, mums vēl ir dažas minūtes vēlētos dot vārdu trim referentiem, lai viņi varētu izteikt savus gala komentārus. Telička kungs un pēc tam Ferēra kungs, ja vēlaties. Viena minūte katram. Jā, priekšsēdētājs kundze, es domāju, ka te varu piekrist ģenerāla direktorāta vietniekam. Uh, Daži no šiem jautājumiem varbūt ir pārāk detalizēti, nevaram par to runāt tieši minūtes laikā. Tad vai nu šajā formātā vai divpusēji mēs noteikti detalizēti vēl pārdiskutēsim par dažiem punktiem. Līdz ar to es varu atvēlēt citiem savu runas laiku. Paldies! Paldies! Uh Paškungs, eh, divi komentāri. Jā, mums noteikti ir jākoncentrējas uz celtniecības atkritumiem, un to es šeit neredzu analīzē, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tik tiešām būs grūti to visu atrisināt, runājot par eh, mudinājumiem, par eh, šo mudinājumu kvantifikāciju, bet nu arī detalizētāk runāsim vēlāk. Tas tad jāpaldies. Pērts Ferēra kungam, paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Es vēlos īpaši visiem pateikties par jūsu ieguldījumu debatēs. Mēs, protams, vēl eh, vēlāk runāsim detalizētāk par šo visu, bet nu divas lietas, ko vēlos īpaši izcelt tagad. Vispirms svarīgais jautājums, kas jau izskanēja arī vairāku deputātu uzrunā par šiem mudinājumiem. Nepietiek ar to, ka vienkārši nosaka mērķus, jāsaprot arī, kāda varētu būt līdzekļi, lai šos mērķus labāk sasniegt. Uh, To īpaši vēlos izcelt. Es nedomāju, ka tas, ko tagad piedāvā komisija, ka tas būtu pietiekams mērķu sasniegšanai. Tālāk par um, iepakojumu, kā arī par uh, neskaidrību, kas var rasties starp patērētāju, piesārņotāju, maksātāju. Nu, šie termini bieži vien jūg, taču diskusiju laikā daži no šiem konceptiem tomēr būs ļoti skaidri jādefinē. Lai mēs uh, nenodarīt kaitējumu arī uh, sociālajā jomā. Paldies, paldies par diskusiju turpināsim, ievērojot darba, kā, tātad eh, darba grafika 13. 14. jūnijā itrē mēs runāsim par atzinumu projektu, grozījuma iesniegšanas termiņš 16. jūnijas, itrē balsojums tiks noturēts 13. oktobrī, plenārs sēdē, protams, vēl nav paredzēts eh, balsojums. Pateicos. Uh, arī ģenerāla direktorāta vietniekām par jūsu klātbūtni. Mums vēl būs noteikti iespēja arī runāt uh, vēl par šo jautājumu. Tagad dažas minūtes, lai mainītos paneļa viesi, ierodas trīs uh, pētnieki. Aicinu viņus mums pievienoties šeit tribīne. Allora il par resteranno al loro posto seduti. Tā tad uh, viņi ir ieradušies. Tagad uh, izskatīsim uh, pētījumu par energoefektivitātes direktīvas īstenošanu. Pētījums šodien tiek prezentēts Eiropas parlamentā. Divas lietas. Aicinu visus pamest zāli, kuri to vēl darīt klusumā. Jūs iespējams jau zināt, šodien skatīsim trīs pētījumus, kurus pasūtīja mūsu pē, parlamenta pētniecības dienests. Tas ir dienests, kas mums būtu jāizmanto vairāk, jo tas veic lielisku darbu. Šie pētījumi jā, skata ne tikai ļoti svarīgu jautājumu, bet tas mums sniegs ārkārtīgi uh, lielu ieguldījumu. Tas būs ļoti liederīgi, lai izskatītu Piperkungs ziņojumu, kuru mēs tad diskutēsim nākamajā darba kārtības punktā šie pētījumi mums sniegs ļoti svarīgas nozeres, lai mēs varētu veikt savu likumdošanas darbu. Nu, šo punktu mēs skatīsim 30 minūšu laikā. Aicinu visus ievērot atvēlēto runās, runas laiku. Bet, nu, protams, Esiet arī skaidri. Aicinu tagad profesoru Kristiānu Egenhoferu mūs iepazīstināt ar šo pētījumu, pētījumu ar nosaukumu Stakeholders par enerģijas efektivitāti. Esiet sveicināts mūsu vidū, paldies arī par jūsu darbu un jau iepriekš pateicos par jūsu ļoti skaidro prezentāciju. Esmu pārliecināta, ka tā tāda būs. Liels paldies! priekšsēdētāji. Liels paldies arī Eiropas parlamenta deputātiem par man um, izteikto ielūgumu ierasties jūsu sēdē. Esam izstrādājuši pētījumu par šiem stakeholders, par enerģijas efektivitātes direktīvas 7. pānta piemērošanu. Tas ir enerģijas efektivitātes uh, schēmas, eh, alternatīvu pasākumi. Šeit runa ir par eh, tādu kvalitatīvu pētījumu, tas nav statistisks darbs, un eh, to ir ļoti svarīgi niansēt. Ko tad mēs šeit darījām? Mēs vērsāmies pie dažādām iesaistītām pusēm, uzdodot ļoti tādus vienkāršus jautājumus par to, kā šīs enerģijas efektivitātes um, schēmas darbojas, kāds ir problēmas un tam līdzīgi. Un paraugu prakses arī analizējām, kā arī sliktās prakses analizējām. Ko tad mēs intervējām? Galvenokārt tās bija saistītās puses, kas strādā uh, tirgū, varētu viņus saukt, piemēram, par Briseles lobbyistiem, ja vēlaties, bet mēs vērsāmies arī pie ļoti daudz pētniekiem. Ļoti ātri uh, konstatējām, ka enerģijas efektivitātes pasauli ir visai maza - 50, 60, varbūt 70 cilvēki, kuri um, tiešām ir ļoti labi informēti par šo visu. Mēs veicām divu līmeņu intervijas. Viena uh, Eh, viens līmenis bija par Eiropas Savienības jautājumiem, un tad mēs arī intervējām ekspertus no dalību valstīm. Mēs koncentrējāmies uz eh, galvenokārt Bulgāriju, Dāniju, Vāciju, Grieķiju, Ungāriju, Poliju, Spāniju, Nīderlandi un apvienoto karalisti. Tad arī eh, mazāk informācijas bija par Austriju un Itāliju. Lūdzu, paturiet to prātā. Pētījums veikt sešu intervijas veiktas sešu nedēļu laikā, un tad intervējām cilvēkus vai no nu telef pa telefonu vai arī internetā. Lūk, es vēlos tagad uh, jums nodot galvenās uh, vēstis, galvenās idejas. <clears throat> Pirmā lieta <clears throat> Ir ļoti daudz informācijas un pieejamo datu Eiropas Savienības līmenī no dalību valstīm pētnieku vidū, dažādu iesaistīto pušu vidū. Šī informācija ir diezgan pieejama, un tās ir visai daudz, un uh, es uh, saprotu, ka tas izriet no Eiropas Savienības, bet arī no Eiropas Savienības un dalību valstu finansētajiem uh, pētniecības projektiem ir tiešām izveidota tāda enerģijas efektivitātes pētnieku analīzes kopiena. Otra lieta, neiedziļinoties pārāk detaļās, gandrīz visi vienojas, ir viensprāts par to, ka enerģijas efektivitātes um, saistošie mehānismi ļoti svarīgi, tie ir jāturpina. Ir jāturpina tas viss kopā ar alternatīviem pasākumiem, lai tas viss darbotos, un tā ir trešā lieta. Uh, ļoti skaidri tika pateikts, un to pateica gan arī visi, ka šī sunset klauzula 2020 būtu jāsvītro, jo enerģijas efektivitātes um, schēmas ir ilgtermiņa, bet ja tas viss apstājas 20. gadā, tad tam nav īsti jēgas, tas nav saprātīgi. Ceturtā lieta, es pieļauju, ka man jau vairs nav <clears throat> laika izteikties, man tikai četras minūtes, joprojām ir ļoti grūti uh, no enerģijas efektivitātes pelnīt naudu. Cilvēki tiešām uh, Cieši no tā lieta ir tāda, ka piegādes elements dalību valstīs netiek iekļauts enerģijas uh, līgumos, un ja nav šīs piegādes, tad biznesa modelim ir ļoti grūti izdzīvot un nopelnīt naudu. Mēs sapratām, ka man bija tikai četras minūtes, tad arī te pielikšu punktu. Paldies! Lei passo ora la parola alla signora Tina. Liels paldies! Tagad Tīnā Faucet uzstāsies. Viņa tieši runās par pētījumu dalību valstu aspektā. Lūdzu! Esmu no Oksfords Universitātes, man sauc Tīna Fosēt, kopā ar mm, Saseks Universitātes eh, kolēģi. Jā, nu mēs veicām eh, šo pētījumu, mēs strādājam arī pie pētījuma par enerģijas efektivitātes direktīvas septīto. 7 pantu, viņš strādā arī komisijā, tādēļ arī tas sniedz tādu fonu informāciju. Pētījums par to, kā dalībās izmanto izņēmumus, piemēroja direktīvu, lai noteikti savus enerģijas ietaupījumu mērķus, piemēroja 7. pantu, no kurien šie ietaupījumi nāk, kādā politikā, kādās nozarēs. Uh, kā nacionāli tiek sniegts atbildes uz 7. pantu, tad arī par enerģijas ietaupījumu vai enerģijas efektivitātes šīm obligāciju schēmām, par um, rekomendācijām mēs arī uzdevām dažādas jautājumas par metodi. Um, mēs balstījāmies uz to, ko mums teica dalība valstis. Mēs nepārbaudījām otrais informāciju, uzticējāmies dalību valstīm. Uzticējāmies dalību valstniektai informācijai. Arī akadēmiskais um, devums ir sniegts, bet galvenokārt balsīmies dalību valstu informāciju par nacionālo mērķu noteikšanu. Dalību valstis var izslēgt eh, zināmu skaitu enerģijas patēriņu, piemēram, transporta jomā, arī dažus veidus var izslēgt. Tad ir dažādi arī izņēmumi, kāds var piemērot dalību valstis, piemērojot savus enerģijas efektivitātes mērķus. Uh, Mm, tad lielākā daļa dalību valstu ir izmantojušas eh, izņēmumus, atkāpes. 1,5% samazinājumu enerģijas gadā. Tas ir drīzāk puse no tā 0,7%, ņemot vērā, ka ir, ir piemēroti ļoti daudz izņēmumu un atkāpes. Par politiku veidu 7. pāns saka, vai nu jūs varat iekļaut enerģijas efektivitātes schēmu, vai varat izmantot alternatīvas pasākums, vai arī apvienot abus. Valstis ir izvēlējušās šeit dažādas pieejas uh, jaucot pol, jau, policijas, tātad no dažās valstīs uh, ir ieviesta tikai viena politika, Vācijā piemēram 112 politikas, līdz ar to ļoti dažādi dalība valstis to visu īsteno, kur mēs sagaidām šo efektivitāti ietaupījumu. Enerģijas efektivitātes schēma ir e, svarīgākā politika, lai varētu nodrošināt šeit 34% ietaupījumu, 14% no uh, nodokļiem. Tad ir šie finansiālie pasākumi, kas arī samazina šo enerģijas efektivitāti. Par nozarēm svarīgākā nozara, kur būs enerģijas efektivitāte, ir celtniecība 22%, 44% ir no visām nozarēm kopā, bet lielākā daļa tātad no celtniecības nozares. Tālāk, cik tad uzticami ir šie ietaupījumi? Mēs te skatījām četrus kritērijus. Riska jomas. Tā ir jauna politika par uh, mērķu nesasniegšanas risku. Ja mēs analizējam visus šos riskus četrās dažādās kategorijās, tad mēs secinājam, ka tikai 14% no visiem enerģijas ietaupījumiem ir tiešām uh, pamatoti. Uh, Līdz ar to ir visai liels risks par to, vai enerģijas efektivitāte būs uh, īstenojama, nu, balsoties to, ko teica dalība valstis. Par enerģijas efektivitātes pienākumiem varam tikai teikt, ka ir līdz 16 valstis ieviesīs vēl šīs, uh, šos jaunos mērķus, bet, nu, ir šaubas, jo tas viss ir jāizteno īsos termiņos un pavisam īsi noslēgumā. Uh, Protams, šī politika ir ļoti sarežģīta, valstīm ir nepieciešams vairāk vadlīniju, arī paraugi ziņošanai, eksperti, nepieciešam, kā to visu īstenot un kā tiešām mēs arī to pantu interpretēt un padarīt efektīvu. Paldies! Grazie, la profesoresa. Paldies! Fosets kundze no Oksfordas universitātes atvainojas, ka es jūs neiepazīstināju. Uh, Jūs sniedzējāt mums ļoti interesantu informāciju. Un tagad Andrejā Bigāno no FEM, eh, no pētniecības eh, centra. Nu, lūdzu, ar jums. Thank you for this invitation. Paldies par šo ielūgumu. Man arī ir daži slaidi, ceru, ka sistēma darbosies. Tā tad mums tika lūgts detalizētāk aplūkot celtniecības sektoru un a, regulējumu un iniciatīvas attiecībā uz sadzīves atkritumiem. Principā šeit ir ņemts tas, ko Fosets kundze jau stāstīja, vienkārši nākošais solis uz priekšu, un kādus eh, energos ietaupījumus var eh, izdarīt mājasāniecības. Jo mājasāniecības var ietaupīt arī eh, enerģiju citos veidos, un transports šeit nav iekļauts. Tātad, kas ir šajā ziņojumā? Tātad daži galvenie fakti mēs uh, esam konstatējuši, lasot akadēmisku literatūru un tāpat arī skatoties pētījumos, eh, kas uh, novērtē direktīvas ieviešanu. Tāpat esam aplūkojuši dažus uh, gadījumus, īpaši labāko praksi. Tāpat arī, kas ir noticis Dānijā, Francijā, Nīderlandē Un tad mums bija divi konkrēti pētījumi, case studies, viens Itālijā, viens apvienoto karalistē, kur mēs detalizētāk raudzījāmies, kā direktīvas uh, ieviešanai būtu jānotiek attiecībā uz uh, celtniecības atkritumiem. Un tad aplūkojām dažus uh, politikas ieteikumus. lai ieskicētu kaut kādu ainu par mūsu konstatējumiem. Protams, te nav viss, bet nu, dažas lietas. Viena lieta, ko konstatējām, ir, ka ir grūti eh, definēt, eh, kas eh, tieši ir svarīgi mājasaimniecībām, jo ir ļoti daudz dažādas saistītas politikas un šīs Mm. Horizontālās politikas nozīmē, ka uh, mājokļu un uh, būvniecības sektoram ir uh, liela nozīme. Viena lieta, ko ievērojām šajos aplūkojumos sektoros, ka mērķi bija nosprausti principā pa zemu, tādi viegli sasniedzami. Nu, tādi viegli mērķi, varbūt vieglāk tehniski paņēmieni, kuri principā ir varbūt labi, ir labi sasniegt to, kas ir viegli, kas ir izmaksu ziņā lētāk ieviešams, bet dalību valstīm vajadzētu būt ambiciozākām un vajadzētu iet tālāk. Uh, Tāpat arī eh, risks, ka varētu kāds eh, izmantot citu, teiksim, ieguldījums vai sasniegums, tā, tā, tā sauktais freeriding. Tātad arī to vajadzētu ņemt vērā, domājot par politikas efektivitāti. Un Piemēram, attiecībā uz mājokļu sektoru pastāv tāds eh, vidējs 10-30% eh, papildus enerģijas nepieciešamības risks. Es varbūt arī noslēgšu savu uzstāšanos, jūs varat informāciju atrast slaidu materiālā. Grācie lei, tur Bilgānu. Eh, Liels paldies! Būs noteikti jautājumi, un tad varēsiet atbildēt. Tagad jautājumi. Atgādinu visiem, ka diskusijas pēc būtības būs pie nākamā darba kārtības punkta, pie Pīperkunga ziņojuma. Tagad vajadzētu izmantot šo laiku, lai uzdotu specifiskus jautājumus mūsu viesiem. Aicinu mūsu dienestus arī šo, šī, šo pētījumu, kas uh, būt, kas ir kā kopsavilkums par visu aicinu dienestus, tad arī izdalīt uh, šo pētījumu mūsu kolēģiem. Pretējā gadījumā uh, mēs nevarēsim izmantot visu šo pētījumu liederību. Tātad pētījumu kopsavilkums jānosūta visiem. Pīperkungs. Ja, Pavisam īsi Man ir viens jautājums visiem. Vispirms Egenhofer kungam par enerģētiku un klīmatu, mm, kas mani nedaudz kaitina. Tātad šī te stakeholder izvēle. Cik daudz šie stakeholderi pelna naudu ar energoefektivitāti? Uh, bet uh, tur nenotiek nekādas pārmaiņas, teiksim, ražošanas uh, pārmaiņās, pārmaiņās, uh, teiksim, klientu apgādē ar enerģiju un tā tālāk. Tad, tad uh, tur par šo kopējo interesi nekādas runas nebija. Uh, Oksfordas profesoram, jā, septītais pāns, tas ir labi, labi, ka minējāt arī grūtības, kas ar to saistās bet šie te igadējie ietaupījumi 1,5% e, ar dažādiem papildus pasākumiem, nu, kādā veidā tad mēs sasniegsim e, mērķi mm, līdz 20. gadam par 20%? Ja jūsu dati ir pareizi, tālāk uh, Būvniecība un ietaupījumi, paldies. Jā, šī tēma um, šķiet, ka jums ir ļoti labi izstrādāta, bet arī te ir zināma uh, pretruna par šo rebound efektu un uh, veidu, kā noteikt šos ietaupījuma uh, apmērus, jo tur sanāk, tur tā drusku ir pretruna, jo izskatās gandrīz jau vairāk jūs iztērēsiet enerģijas, jo vairāk būsiet ietaupījis, nu kaut kas tur īsti nesaskan. Un visbeidzot, trešais jautājums. Tā tad tā, ietaupījums vai taupīšanas sistēma bez alternatīviem pasākumiem. Piemēram, tas nozīmē, ka, piemēram, Vācijā, kur mums ir ļoti daudz enerģijas, energoresoru piegādātāju, un kā tad man būtu jā. Uh, reaģē. Tad man būtu jāiziet cauri katrai mājai un e, jāreģistrē katrs uh, rādījums katrā skaitītājā un tā tālāk un tā tālāk. Un uh, tieši tādēļ ir jāizstrādā tāda risinājuma, kādi man ir piemēroti. Tiem ir da jābūt daudz eh, inovatīvākiem un daudz presī, precīzāk mērķētiem katram eh, noteiktām vajadzībām. Nu, nevar būt tā, ka eh, liels, liels uzņēmums tagad ir atbildīgs par katru mājasaimniecību un katru pieslēgumu punktu. Paldies, aicinu izteikties īsāk. Un to ir vērts eh, pakaļ kungam, ēna referents. Savā būtu velmi stručnī. Um, eh, jenom... Paldies, priekšsēdētā izteikšos īsi. Eh, jāsaka, ka tiešām žēl, ka šie pētījumi nebija pieejami pirms mēs sākām strādāt pie sava ziņojuma mēs eh, būtu varējuši iekļaut eh, šos eh, secinājumus ziņojumā. Pārliecīgā elastība, ko dod direktīva dalību valstīm 7. panta ietvaros, tas nozīmē, ka tikai, tikai 50% ietaupījumu. Nu, man šķiet, ka tas ir tāds ievērojams mērķis un tāpat arī dalību valsts stratēģijas Es eh, ceru, ka mans kolēģis Pīpers varēs ņemt to visu vērā, tagad strādāt pie jaunās eh, versijas. Paldies. Jā, Barkungs. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdātāji. Man ir ļoti īsts jautājums mūsu viesiem par eh, mērķiem dalībvalstīm. Kā mēs redzam, 2020. gada mērķi ir izvirzīti, dalība valstīm saistoši, bet nākošiem raundam līdz 2030. gadam tur ir visa Eiropas līmeņa mērķis 27%, bet nav saistoši mērķi dalību valstīm. Pamatojoties uz jūsu novērtējumu par eh, dalību valstu sniegumu energoefektivitātei, vai jūs domājat, ka eh, tā ir reāla pieeja, ka dalība valsts bez eh, saistošiem mērķiem var sasniegt šo visu Eiropas mērķu 27%? Siempre tra gli shadow il collega Tamburano. Tamburano kungs, referents. Salve, ringrazio. Paldies, sveicu Pīpera kung, paldies Pīpera kungam par uh, šo uh, ziņojumu par dažādo perspektīvu izvērtēšanu. Neaizmirsīsim, kur mēs esam. Mēs uh, tagad notiek enerģijas pāreja. Mums ir jāievēro klimata izmaiņu mērķus. Mēs ejam dekarbonizētās ekonomikas virzienā līdz 50. gadam. Nu, tāda ir vismaz mums noteiktie mērķi. To prasa Eiropa, jābūt ambicioziem. Uh, Tādējādi nosakām, ka Eiropas parlaments vismaz vēlas noteikti 40% saistošo mērķi līdz 30. gadam. Tas ir jābūt saistošam mērķim, ir jābūt stabilam, regulatīvajam satveram, lai varētu veikt ilgtermiņa investīcijas. Izvērtēsim visus šos mērķus, ņemot vērā arī Pārīzes vienošanos, ņemot vērā arī temperatūras pieaugumu par 1,5 grādiem enerģijas efektivitāte ir jāuzskata kā uh, svarīgs enerģijas avots, to tas ir uh, oficiāli atzīts, lai varētu tad ietaupīt uh, slaveno megavatu. Tad enerģijas efektivitāti, tas ir ļoti svarīgs ģeopolitiskais faktors, tas garantē demokrātiju stabilitāti Eiropas Savienībā. Jāpalielina investīcijas tirgu. Uh, Tas ir ļoti svarīgs faktors, lai jāiesaist arī valsts iestādes pašvaldības, lai veiktu enerģijas uh, efektivitāti. Un nu, tur jādara viss nepieciešamais izglītības, uh, izglītība pilsoņiem, jāsniedz uh, tehniskās kompetences un tam līdzīgi. Nu, rīkosimies tagad, lai būtu efektīvi gan tagad, gan ilgtermiņā. Nu, lūk, tā ir mūsu vīzija, kas vadīs mūsu rīcību šeit, citur un vienmēr. Turpinām. Kolēģi, aicinu izmantot šo laiku, lai uzdotu konkrēts jautājums mūsu pētniekiem. Kelikums. Thank you very much and thanks to the speaker. Paldies priekšsādātāji, paldies uh, runātājiem, ka paši praktizējiet šo energoefektivitāti un uh, daudz nepārsniedz arī savu atļautu runas laiku. Trīs komentāri pavisam īsi. Uh, daži jau teica, ka dažas valsts prioritizē mājasaimniecības šajās schēmās. Jautājums, kāpēc un ko var darīt, lai to mainītu? Otrām kārtām tika minēts, ka energoefektivitātei jābūt uh, ilgtermiņa, ne īstermiņa. Mm, tātad 2020. gadam es saprotu loģiku, bet vai pastāv risks, ka ja to dara, ka tad visa energoefektivitāte tās pasākuma arī mm, tiks nobīdīt malā, ka tā tad notiks šāda īstermiņa darbība. Un pēdējais punkts. Tik minēta labākā un sliktākā praksa Un es gribētu jautāt, kur uh, ir rodama šī sliktākā prakse. Tas būtu interesanti, bet par labāko praksi. Vai tā e, ietver e, kopienas vai tikai, lauksaim, e, tik, vai tikai saimniecības? E, un kāds ir sektora devums šobrīd? Grācija, kolēģa Kelly. La... Paldies, Kelly. E, kungam, Kabezon Ruicis nākošā runātāja. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es eh, arī gribētu eh, būt vēlējusies šos pētījumus redzēt jau iepriekš, tie ir interesanti, un mēs runājam tagad par efektivitāti un uh, elastību, un mēs redzam, ka jā, nepieciešama augstāka efektivitāte, jo rezultāti diezgan viduvēji. Mēs runājam par uh, klimata izmaiņām un par uh, juridisku skaidrību un investīciju veicināšanu. Un šķiet, ka uh, jāplūko mūsu galvenie mērķi, tā tad jāizvērtē šī standartizācija, jā, pētījumos ir arī ziņojumi, bet ņemot vairāk, ka Un šie cipari sasniegumi nav nu, tādi kolosāli, un dalība valstis ne visas eh, izpildas šīs izvirzītās prasības. Mums jāplūko šī situācija. Tā tad eh, nepieciešama harmonizēta izvērtēšana esošiem pētījumiem. Aplūkosim eh, tagad septīto pantu. Vērsīsim uzmanību uz uh, celtniecību, bet arī transports. Arī transports var nodrošināt energoefektivitāti, nu, un tam tā būtu jādara. Īpaši pēc uh, ITS, un pat septīto pānu šeit nevar attiecināt, bet es domāju, ka vajadzētu mēģināt uh, tomēr iekļaut, mēģināt iekļaut transportu septītajā pāntā, ja mēs gribam panākt energoefektivitāti, jo būtu uh, daudz vieglāk to darīt. Paldies, nākošais Girekungs. Paldies! Jā, jūs, eh, protams, zināt, ka mums ir šis 3x20 mērķis, bet kad mēs gribam izmērīt energoefektivitāti, tad es gribētu zināt, kā globāli uz dalību valstu šie mērījumi notiks. Nu, var tiek teikts, ka vienā valstī tiek izmantots divas, jeb trīs reizes mazāk enerģijas kā citā valstī, vai eh, tai valstī, kur jau tā maz tērē, eh, vēl jāsamazina par 20%, no nu, es tā īsti nesaprotu, kā to var aprēķināt. Kā eh, to minēja Lielbritānijas pārstāv, var teikt, viena tonnas, eh, piemēram, tērauda uz iedzīvotāju valstī vai viena tona kā cita uz iedzīvotāju, nu tam ir jābūt izējas punktam. Es domāju, ka tad, kad mēs runājam par taupīšanu, tad mums ir jārunā arī par to, cik CO2 mēs varam ietaupīt vai tā teikt nesaražot. Un tad man ir vēl viens jautājums. Uh, Vai celtniecības sektorā arī ETS sistēmu varētu piemērot? Paldies. Nībler, priego. Nīblers kundz nākošā. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von mir ein Dankeschön an die äh, drei Referenten. Paldies, paldies arī trīs äh, referentiem par šo pētījumu un par secinājumiem. Man ir trīs konkrēti jautājumi. Nu, protams, ka mums uh, Būs eh, vēl eh, iekšējais debats par eh, Pīperkunga ziņojumu, un es esmu ļoti prātīgi un pamatīgi izlasījusi visu ziņojumu. Un, protams, ka man ir kaut kāds savs vērtējums par šo sistēmu un par nepieciešamo elastību un par pasākumiem, kādi būtu jārealizē. Uh, Un eh, Pīperkungs ir norādījis uh, uz pozitīvo ietekmi, kāda ir bijis ET sistēmai un apsveicis to, uh, bet vēl viena tēma, kas manuprāt ir svarīga, tas ir par ziņošanas pienākumu um, enerģijas, energotaupīšanas jomā. Tur ir jāsastāda visāda veida ļoti daudz dažādu ziņojumu un arī energonesēju cenas. Vai jūs arī šos aspektus esat pētījušus, eh, pētījuši savos pētījumos, vai arī tie nav spēlējuši nekādu lomu? Jo man liekas, ka šī tēma arī būtu ārkārtīgi svarīga runājot vispār par enerģētiku. Paldies, Šafhauser kungs nākošais. Merci, Madame la Présidente. Uh, je, je... Paldies, priekšsēdētāji. Diemžēl uh, man bija cita sanāksme ārpus parlamenta un uh, nevarēju uzklausīt uh, prezentāciju, bet man ir jautājumi. Tā pieredze, kāda man ir bijusi, es dibināju pirmo energoaģentūru Francijā un, nu, man ir viens komentārs. Es eh, varbūt nerunāju tik daudz par Eiropas ietvaru. Jā, ir nepieciešama koordinācija, bet nepieciešams nacionālais līmenis un eh, vēl svarīgāks ir reģionālais, jo tur, eh, kur notiek šie ietaupījumi, tas ir Vācijas pavalstīs vai Francijā reģionos un Itālijā arī tie ir reģioni, kur tieši notiek reāli šī energoefektivitātes politika. Vai šī vietējā dimensija tika ņemta vērā, jo uh, Mm, kā labākā nu, šīs politikas īstenošanas vieta. Un otrais jautājums, un es atkārtoju un atkārtoju jau esmu iepriekš, ka nav jēga mērķiem, ja nav finansējuma. Domāju, ka Eiropa ir bijusi nekonsekventa izstrādājot eh, finansējumu pamatojumu. Es domāju, ka 150 eh, miljārdi programma, ietaupot energoresursus un tā tālāk, tas viss ir iespējams. Un, uh, Uh, tur vajadzētu piesaistīt arī lielās uh, bankas, uh, noguldījumu banku Itālijā, tāpat arī Francijā, un šis finansējuma jautājums mēs esam ierosinājuši kvantitīvo atvieglošanu ekonomikai, un eh, tas ir nepieciešams arī energo eh, nozarei, jo tur arī nepieciešams zināt, eh, kādas ir investīcijas, kāds ir atmaksāšanas periods, jo arī energo cenas ir atšķirības. Tātad, ja ir mēķi bez finansējuma, kā es teicu, tam nebūs jēga. Un, tika jau Francijā veicināta politika 80% ietaupījumiem, bet tam nepieciešams finansējums tālāk. Jūs eh, runājat par uh, apmācību izglītību, jūs runājat par energopolitiku, bet, uh, piemēram, Alzasā mums manā reģionā. Mums nav šī kapacitāte tīri uh, izglītības ziņā, mums nav cilvēka, kas šo darbu efektīvi veiktu. Ja mēs izstrādājam ambiciozu politiku, tad nepieciešama izglītība. Un tāpat arī par uzzināt par diagnosticēšanu. Francijā eh, tā dažkārt ir eh, neiedzīga. Tas maksā naudu, un eh, tas bieži vien tiek stik, ļoti slikti izdarīts. Attiecībā uz šo diagnostiku, vai jūs esat sapratuši, konstatējuši, ka ir pilnīgi nepieciešami, lai tā nebūtu vienkārši tikai, nu, kaut kādi tāda nejauši soļi jaunas profesijas izveidē, bet tas tiešām ir balstīts uz uh, energopolitiku. Paldies, un uh, Terēs Grifini būs pēdējā runātāja. Paldies, priekšsādātāji! Energoefektivitāte ir eh, joma, kur nepieciešams stingrs ietvars, lai mēs varētu izmantot energoietaupīšanas potenciālu, lai sasniegtu klimata izmaiņu mērķus un mazinātu energoatkarību. Nepieciešami skaidri saistoši energotaupības mērķi, jāizmanto energotaupības pirmais princips eh, kā vadlīnija tālākai politikai. Uzskatu, ka mm, to nepieciešams arī iestvert ziņojumā, un es arī iedosināšu grozījumus. Mēs zinām, ka uh, Uh, ēkas uh, patērē 40% energoresursu Eiropas Savienībā. Gribu aicināt visas uh, iesaistītās puses, risināt, mazināt šķēršļus, investīciju izmaksām, piekļuvē finansējumam, jārisina informācijas trūkums un bieži vien arī šie nekonsekventie mm, stimuli. Mums jāliek uzsvars uz enerģētiku pilsoņiem, iedzīvotājiem vai uh, Eh, esošo ēku renovācija siltumefektīvā veidā varētu būt eh, ieguvums eh, nabadzīgākiem iedzīvotājiem, un vai mēs varētu paredzēt normu procentuāliem pasākumiem energoefektivitātes obligātajās schēmās, kas būtu vērts tieši uz tiem, kuriem ir grūti ar līdzekļiem. Paldies. Paldies, Terēza. Paldies, Terēza. Un uh, došu tagad vārdu mūsu trīs uh, viesiem. Lūdzu, izsakieties pēc iespējas uh, īsāk. Jums ir apmēram divas, puses, divas minūtes ar pusi uz cilvēku lūdzu. Jā, paldies Piper kunga kritika. Es zināmā mērā to varu pieņemt. Tad tas saistās ar metodoloģiju. Šī ziņojuma mērķis bija mm, parādīt iesaistītām pusēm, kas darbojas, kas nē, un tāpat arī uh, Eh, gūt kādas idejas, kā to varētu tier, virzīt tālāk. Paturiet prātā, ka mums bija sešas nedēļas laika. Mēs eh, ar daudziem cilvēkiem runājām, diskutējām. Es nepieņemtu to kritiku, ka mēs eh, neesam runājuši ar patērētāju asociācijām un tam līdzīgi. Bet, kad jūs uzdodat jautājumu cilvēkiem, kas darbojas, kas nē, tad ļoti daudz zināšanu pieredzes ir tieši tiem, kas uh, ir energoefektivitātes uh, nu, pasaulē. Tā ka paturiet to prātā. Mēs uh, pieņemam uh, kritiku, bet, uh, jā, daži komentāri bija varbūt mazāk specifiski. Ir jābūt ļoti konkrētiem runājot par to, kas darbojas, kas nē. Mums. Uh, Nav pircēju alternatīvo pasākumu schēmās, eh, bet arī tas ir nepieciešams tālāk par šo punktu par mērķiem. Bija tāds spēcīgs eh, vispārīgi atbalstīts viedoklis, ka šis 1,1% mērķis ir eh, labs mērķis, lai virzītu energotirgu, neskatoties uz daudzām barjerām. Labākā praksa, man liekas, tur tik liels uzsvars likts no iesaistīto pušu puses. Eh, Dānijā, piemēram, ir eh, labi eh, piemēri, tāpat arī Itālijā, Francijā, apvienotā karalistē, nu tur tāda mainīgāka situācija, bet lieta ir skaidra, ka šīm zināšanām ir jābūt ilgtermiņa, jo var strādāt ar šīm energo saistības schēmām tikai tad, ja ir pieredze, un to nevar tā vienkārši vienas dienas laikā vai dažu gadu laikā iegūt. Tātad, tad Ļoti daudz ieviešanas pasākumu ir jārisina. Un paturot prātā labāko praksi Dānijā, viņiem ir apmēram 20 gadu pieredze un uh, ļoti spēcīgs uh, konsensus virzīties pa šo ceļu, un tāpat arī citas uh, dalība valstis, kurās nav šāds, šāds vienprātības. Būtiski pāris komentāri vēl. Bija tādas ļoti spēcīgs debats un arī pretruns par 9. pāntu, 7. pāntu un ēkā. Daži saka, ka mums jāizmanto 7. pāns, lai panāktu labākas inovācijas ēkām, citi saka, nē, to vajag darīt caur citu pantu, un jūs saglabājat energoefektivitātes saistības 7. pantā, lai attīstītu tirgus un varētu gūt īstermiņa ieguvumus. Tādas bija tās debatas. Un te es arī gribētu likt punktu. Paldies! Paldies, Fosits kundzei vārds. Paldies. Eh, pirmais eh, Pīperkunga jautājums eh, par ietaupījumu likmi šo 1,5% pret 0,75. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka šie mērķi 7. pantā nav paredzēti šim 20% ietaupījumam, kas ir energodirektīvā. Tātad tāpat arī 8. Eh, pāns un citi arī no tiem nāks eh, ietaupījumi, tā ka nevis nāk no 7. pānta un aplēs ir apmēram, ka puse nāks no 7. pānta politikas. Un, eh, jā, pastāv šī atšķirība starp šo 1,5 un 0,75 likuma komisijas novērtējums pirms īstenošanas ir tāds, ka ietaupījumi ir prognozēti tādi, ka dalībvalsts to atzīst tā, ka viņi atzīst šo elastību un uh, reālais ietaupījums droši vien būtu mazāks nekā šis sākuma aizvirzītais. Nu, katrā ziņā detalizētāk mēs to vairāk neaplūkojam šai ziņojumā. par eh, zināmu spriedzi starp šo elastību, un es domāju, ka ir atšķirības starp mēķu elastību, kura būtu labāk, ja būtu tā būtu ļoti skaidra, lai visiem skaidrs, kas jādara, un elastību pasākumos. Ja septītajā pantā ir runa par uh, ļoti tādām neelastīgām politikām, kuras jau pastāv regulācijas jomā attiecībā uz jaunām ēkām un e, energoiekārtām un aprīkojumu. Zināmā mērā es domāju, ka šai politikai ir jābūt elastīga, lai aizpildītu iztrūkstošos elementus e, tajā, kas vēl nav izdarīts. Un varbūt tas ir, e, nu, tā teikt, no labās puses, bet to tad ir grūti novērtēt un grūti zināt, ko dalība valsts dala vai arī ko viņām būtu jādara. Bija jautājums par to, vai mums vajadzētu mainīt pamatu ziņošanai par energoefektivitātes intensitāti. Nu, tur mēs vienkārši paņēmām šo pāntu tāds, kāds tas ir. Tāpat bija jautājums par eh, prioritizēšanu mājasaimniecībām energo eh, efektivitātes schēmās. Lielākā daļa plānoto vai ieviesto schēmu iekļauj visus sektorus, ir tādas, kas aplūko tikai mājasaimniecības un citi ir, kas, piemēram, īru schēma, piemēram, liek uzsvaru uz maisaimniecībām, un tur, kur ir šīs prioritātes, parasti tās ir maisaimniecības, bet parasti, bet ir daudz schēmas, kuras iekļauj visus sektors. Un visbeidzot par apmācību, mēs to neiekļāvām šajā ziņojumā, bet, jā, protams, no citiem akadēmiskiem avotiem, jā, jums ir taisnība, bet tas nav mūsu ziņojumā iekļauts un paredzēts. Paldies! Paldies, un pēdējais runātājs bija Gano kungs. Bija daudz eh, jautājumu, es varbūt atbildēšu uz pāris. Par eh, šo bumeranga efektu vai acitienu efektu un eh, mērķu pastiprināšanu kā pretpasākumu. Nu, jā, varbūt, ka ja mērķis ir sākumā paaugst izvirzīts, tad mēs uh, pieslīpēsim, pielāgosim šo patēriņu. Uh, vai energo noplūdes, bet eh, doma bija ņemt vērā to, ka ir šis eh, netiešais acetīna efekts un eh, te nepieciešama specifiskāka informācija. Svarīgs elements ir ogleklis. Oglekļa nodoklis varētu varbūt noderēt šajos nolūkos. Un tālāk, kāpēc uh, mājasēmniecības sektors uh, tiek vai netiek uh, prioritizēts papildus Fosets kundzes teiktiem, es gribētu izvirzīt ideju pār šiem viegli sasniedzamiem mērķiem. Un dažkārt ir viegli tikt galā ar lielajiem industriāliem elementiem, tur, teiksim, lielām rūpnīcām, kur ar izolēšanu varbūt var daudz ko panākt, nekā uh, Eh, vērsties uz tāda relatīvi mazāku patēriņu, bet ļoti daudzām maisaimniecībām, bet es piekrītu, ka jā. Šī sektora prioritizēšana bija pareizs solis. Tālāk bija komentārs par eh, reģioniem un um, vietējo politiku. Tas tik tiešām ir ļoti būtiski, un to mēs arī darījām, bet ir dažādi piemēri par eh, reģioniem, kas eh, pieliek vairāk pūļu nekā ir paredzēts nacionālā līmenī. Ir daži piemēri manā valstī arī par dažādu reģionu dažādiem sasniegumiem. Energo nabadzība ir eh, būtiska mājasēmniecības sektoram un Un tas nav varbūt tik būtisks tā strikta no energoefektivitātes viedokļa, bet eh, runājot par eh, situācijām, kad ir dalīti stimuli un, teiksim, varbūt īrnieks nevar tik daudz ko darīt, bet eh, varbūt mājokļu īpašnieks tur var kaut ko vairāk darīt. Uh, Un es zinu, ka apvienotā karaliste jau ir uh, veikus darbu šajā virzienā direktīvas īstenošanā, tā ka tas būs viss no manas puses. Paldies! Tad noslēgsim šo ļoti interesanto uh, diskusiju par uh, trīs pētījumiem un uh, pētniekiem, un uh, katrs no viņiem ir devis savu mm, viedokli par to, ko varētu darīt vairāk vai labāk. Un uh, paldies mūsu trīs viesiem, un Tātad eh, tāds bija mūsu darbkārtības jautājums eh, saistībā ar pētījumu saistībā ar energoefektivitātes direktīvas 7. panta īstenošanu. Eh, jā, mums, mums priekšā ir direktīva, kura tika apstiprināta 2012. gadā un kuru nepieciešams tagad īstenot dalībvalstīs. valstīs. Un eh, tam vajadzēja notikt jau līdz 2014. gadam, bet tas tā nav noticis. Ir dalība valsts, kuras ir iesniegušas plānus, eh, citas eh, ir ķēršās pie īstenošanas. Šāda situācija, protams, nav apmierinoša, un mēs tagad raugamies tālāk uz šīs direktīvas iespējamo pārskatīšanu, kurai vajadzētu notikt komisijas pāraudzībā šogad esam izdarījuši zināmas secinājumus, un es došu tagad Pīperkungam vārdu, varbūt uz kādām piecām minūtēm, un viņš pastāstīs par savu ziņojumu projektu. Um, Jā, liels paldies. Vispirms eh, par šo īstenošanas ziņojumu. Nu, eh, tas ir ļoti labs instruments, un eh, tas tiešām palīdz sekot tam, kas notiek likumdošanā. Un tas tiešām arī palīdz, eh, kas ļauj eh, redzēt, eh, kādā virzienā dodas īstenošana un kas būtu jādara. Nu, kas attiecas uz pašu ziņojumu? No sākuma man jāsaka, ka Kad mēs salīdzinām, piemēram, situāciju ar 90. gadiem, tad CO2 izmeši ir samazināja, līmenis samazinājis par 23%, tā pašā laikā IKP ir pieaudzis 4, par 46%, un tas ir, nu, patiešām tāds vērā ņemams sasniegums. Nu, mēs esam nonākuši uh, pie šiem skaitļiem. Nu, protams, tas zināmā lēmā ir saistīts ar direktīvas ieviešanu, bet drīzāk tas ir noticis par spīti tam, uh, ka e, daudzās dalību valstīs tomēr e, direktīva nav ieviesta. Mēs esam sasnieguši, samazinājuši emisijas, sasnieguši mērķi emisiju samazinājumā, e, energo, e, resur, energoefektivitātes pieaugumā un tā tālāk. Taču, diemžēl, e, Lielā mērā tas ir pateicoties tam, kā energo e, ietaupījums ir veikuši vienkārši cilvēki, bet ir ļoti sarežģītas visas šīs lietas, kā uh, energo e, marķējums, energoefektivitāte un tā tālāk arī dažādi nacionālie pasākumi. Tas viss ir palīdzējis sasniegt, sasniegt šos te ietaupīšanas mērķus. Bet jāsaka, ka sarežģītais regulējums un atskaitīšanās tomēr eh, sarežģīja visu sistēmu. Eh, pozitīvais aktors ir uh, regulas. Uh, šas direktīvas elastība. Septītais pants par to, kas ļauj piemērot papildus alternatīvus pasākums, un tas jau ir sevi pierādījis. Un šo Eh, šī elastība ir ļāvusi dalību valstīm eh, veikt visdažādākos pasākumus, kas ir eh, veicinājušas konkurēt spēju, manipulējot ar dažādiem, piemēram, stimuliem, nodokļu jomā un tā tālāk. Un tālāk ir vēl arī cau, mums jāgaida arī citi mm, stimuli un citi pasākumi kas vēl ir jāīsteno dalību valstīs, un eh, es domāju, ka pati e, direktīva ir ļoti nelielu laiku e, spēkā, lai mēs varētu e, spriest par e, visu pasākumu ietekmi, bet principā pagaidām šķiet, ka tā darbojas pozitīvi. Tālāk, ja mēs gribām samazināt birokrātiju un panākt eh, labumu videi un samazināt uh, izmaksas energoresursiem, ir jāņem vērā fakts, ka vidējais uzņēmējs un mājasaimniecības šobrīd maksā visaugstākās uh, energoresursu cenas. Uh, un, zināmā mērā, tas ir saistīts nevis ar neefektīvu enerģijas izmantošanu, bet ar ļoti sarežģīto birokrātisko sistēmu, kas beigu beigās gulstas uz klientu uh, pleciem un sanārd, sadārdzina uh, elektroenerģijas un citu enerģiju cenus. Uh, reizēm arī ir uh, pretrunas Eiropas uh, Savienības likumdošanā Eh, dažādās jomās, energoefektivitātes jomā, ETS un tā tālāk. Uh, mums ir jānosaka enerģijas taupīšana arī no vienas puses atjaunojumu enerģiju izmantošanai. Mēs tā kā esam ļoti lepojamies par to, ka mūsu elektroenerģijas tirgu lielu vietu ie, ieņem atjaunīgās elektroenerģijas, enerģijas, bet uh, to neierobežoti izmantošana, kamēr mēs liekam taupīt citās jomās, un tas tā kā kopā nesadara. Tālāk ETS marķējums ekodizains. Nu, ETS vispār ir īpaša atsevišķa tēma, un uh, to, kā to ietekmē uh, certifikātu uh, cēnu uh, izmaiņas, tātad tiešā un netiešā ietekme uz ETS kvotu cenām. Un te eh, tiešām eh, Tīmerman kungam vajadzētu eh, padomāt, viņš ir atbildīgs par deregulāciju un ir kaut kā koherenti jāsaskaņo šīs lietas, nu kā tad tālāk mēs varam attīstīt enerģijas likumdošanu. Jā, Un e, jāskatās, kādā veidā energoefektivitātes direktīva iekļausies visos tiesību aktos, jo mēs te nevaram runāt par kaut kādu vienu atsevišķu produktu, un tā tas nedarbojas. Un tāpēc ir svarīgi, lai mums būtu tāda e, vienota, koherenta pieeja. Tālāk. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs arī labāks monitorings, jo šeit ir runa par ļoti lielu naudu Nu, jaunā uh, direktīva, protams, prasa laiku, tā ir, tā teikt, eh, iešūpojusies, bet eh, ir uh, jāskatās, kā attīstīsies inovācijas, cik tas būs dinamiski, un mums jāļauj plaukt šai mūsu ideja par to, ka, ja valsts ir e, ietaupījusi kaut kur vienā jomā, piemēram, tradicionālajās enerģijās, varbūt tai ir jāļauj, jāpieliek kaut kādas atlaides, teiksim, atjaunīgu enerģiju e, īpatsvara palielināšanā un tā tālāk. To visu ir iespējams izdarīt un viss ir jāskaņo un jāraugās, lai mēs orientētos uz mūsu mērķu sasniegšanu 2030. gadā. Un es, protams, zinu, ka būs vēl arī grozījumi un to, uh, par, bet pagaidām paldies par sadarbību. Paldies, jāievēro divu minūšu atvēlētais laiks uh, ēnu uh, referentiem, lūdzu, Pokikungs. Kolegovi Pīprovi za obsāhlī ūvu. Paldies uh, kolēģim Pīperam par visiem šiem paskaidrojumiem. Bet man šķiet, ka daži īsti īstenošanas aspekti ir izpalikuši. Un tas nozīmē, ka šis ziņojums zināmā mērā zaudē savu vērtību. Jo parlaments var būt vai nu būtisks šajā jomā, vai eh, var netikt ņemt vērā, sagatavojot jauno direktīvas versiju. Daži domā, ka jaunā direktīva vispār nav vajadzīga. Minējuši trīs lietas, kas, manuprāt, ir svarīgas ēku energoefektivitāte, 43% enerģijas izšķērdē ēkas, un Eiropas likumdošana nosaka, ka celtniecības sektorā, būvniecības sektorā ir jābūt attiecīgai energoefektivitātes stratēģijai. Bet tas tā īsti nav noticis, nekas nav uh, nodrošinājis to, ka jaunās ēkas būs energoefektīvākas. 5. pantā varētu minēt 3% eh, telpu, eh, iekļaujot arī eh, pašvaldību ēkas, ne tikai valsts ēkas. Un 1,5% šis mērķis tā īsti nemaz nav sasniegts. Nu, es negribu teikt, ka elastība nebūtu pieļaujama un ka nebūtu jāpievērš uz, jā, nebūtu jāņem vērā atsevišķu valstu īpatnības, bet manuprāt, šīs elastība ir pārmērīga, un tas faktiski nozīmē to, ka dalība valstis būtībā neizmanto visu, ko tās varētu izmantot. Vēl kāda lieta šeit iztrūkst. Mājasēmniecības eh, maksā pārmērīgus uh, uh, rēķinus par energoresursiem, un viņiem gal galā vajadzētu šeit būt lielākajiem ieguvējiem. Un tikai divās dalību valstīs ir septītais pants tā atbilstoši piemērots. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, Pīperkunga ziņojums tiešām skar eh, visas tās vietas, kur mums ir eh, nepieciešams veikt eh, uzlabojums. Jā, birokrātijas ir par daudz ziņošanas. Uh, pienākumi uzliek milzīgu slogu gan uz uh, eh, energo piegādātiem, gan valsts iestādēm, un beigās par to maksā patērētāji. Nu, tur ir runa arī par eh, atsevišķām juridiskām prasībām un uh, par ETS certifikātu cenām. Bet es īsti vēl nezinu, kāds būtu īstais risinājums. Un nezinu, vai tiešām koordinācija vienmēr būtu jābūt uh, eh, saist, saistošai. Bet es saprotu, ka dalībvalstu elementam šeit jābūt izteiktākam un jāļauj dalību valstīm eh, veikt dažādus nacionālus pienākumus, kā piemēram attiecīgu uh, ar oglēm darbināmu spēktasīju slēgšanu un tā tālāk. Es atbalstu tirgus bez eh, barjerām, eh, un eh, tas tikai var optimizēt enerģijas sadali un atbalstu arī investīcijas infrastruktūrā un jau zināmu laiku uzskatu, ka Ziemeļ jūras tīkla savienojumam ir jābūt daļai no kopējās sistēmas. Un e, es nevēlos to visu pagarināt, bet šī ir iespēja mums visiem un mēs kopā varam dot patiesu pienesumu lielākai energoefektivitātei. Pīters Emprego. Thank you. Thank you very much, Chair. Liels paldies, paldies eh, referentam par šo te mm, dokumentu. Energoefektivitāte ir ļoti svarīga. Mēs varam atbrīvoties vai samazināt atkarību no tuviem austrumiem un Krievijas un radīt darba vietas. Mēs, protams, domājam, ka principiāli ir jāatbalsta energoefektivitāte un, diemžēl, energoefektivitāte efektivitātes direktīva nav atbilstoši ieviesta dalību valstīs, un septiņas dalībvalsts nav ieviesušas energo auditus. Bet mēs nevaram nepiekrist eh, tad, kad ir runa, tam, kad ir runa par uh, elastību. Elastības ir diezgan. Uh, ir teikts, ka dažādas uh, direktīvas pārklājas, kas traucē efektivitātei. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs visi kopā uh, Uh, ieņemt tādu holistisku pieju, jo tad, kad mēs runājam, piemēram, par ETS dažādās jomās, um, tas viss ir jāsaskaņo, lai tas dotu pozitīvu efektu. Un ceturtajā pielikumā mums ir uh, problēmas ar konversijas faktoru, pie tā arī uh, konversijas koeficientu, pie tā mums vēl jāatgriež. Un es smeļos iedvesmu no dažiem uh, pantiem no ziņojuma par energo savienību, ko mēs pieņēmām eh, kādu laiku atpakaļ. Un tur ir runa par 40 procentu mērķu sasniegšanu eh, atsevišķās eh, dalībvalstīs un tur ir minēts, kā atjaunīgu enerģiju palielināta izmantošana radīs darba vietas un tā tālāk un efektivitā un uh, investīcijas šajā jomā tiek uzskatītas par īpaši efektīvām un prioritārām, kas var radīt pāri par diviem miljoniem jaunu darba vietu un samazināt izmešas. Mēs sniegsim arī grozījumus un ar nepacietību raugos uz tālāku sadarbību ar referentu. Paldies, Ievārkungs! Paldies, paldies! Piperkungam par ziņojumu projektu. Jā, nu, šī pieeja ir ārkārtīgi svarīga, lai panāktu rezultāts energoefektivitātē, bet ir vajadzīgi izšķirīgi soļi, lai no sapņiem pārietu pie realitātes. Jāņem vērā arī starptautiskajā vīde un COP21 un ņemot vērā COP21 rezultāts, mums ir jāizvirs ambiciozāki mērķi energoefektivitāte. Tas ir norādīts jau arī iepriekšējos Eiropas parlamenta paziņojumos. Uh, energoefektivitātes mērķis pēc 20. gada, kā es jau teicu, tiem būtu jābūt saistošiem. Uh, lai piespiestu dalībvalstis pildīt prasības un realizētu efektīvus pasākumus mērķu realizācijai. Un tas ir ļoti svarīgi, lai būtu paredzamība un, invest, un stabilitāte investoriem. Vēlētos minēt arī dažus punktus eh, papildus eh, ziņojumu projektam. Vispirms es domāju, ka komisijai eh, vajadzētu veikt vispārīgāku, visaptverošāku eh, izmaksu iegūmu analīzi. Energoefektivitātes investīcijām jābūt investīcijām infrastruktūrā, jo tas eh, palīdz tās ņemt vērā Eiropas nacionālajā līmenī atbilstoši. Arī energoefektivitātes finansēšana ir ļoti svarīgs jautājums. Daļēji energoefektivitāte balstās uz nelieliem, nelielām investīcijām, un to vajadzētu mērķēt uz uh, eh, mājasaimniecībām, uh, eh, kurām draud energo nabadzība un uh, vietējās un reģionālās pašvaldības noteikti ir aktīvi jāiesaista, jo es uzskatu, ka bez Eiropas institūcijām un valdībām, tieši vietējās pašvaldības, vietējās kopienas ir tās, kuras tiešām var reāli cīnīties par energoefektivitāti. Una de las tres prioridades de la Unión. Paldies. Te mums ir darīšana ar trim Eiropas Savienības prioritātēm, runājot par vidas ilgspējību, jo īpaši ir mērķis samazināt siltumnīca efektu, gā, siltumnīca efekta gāzu, gāzes. 20% šīs saistošais mērķis. Taču, diemžēl, mums neizdosies kopā sasniegt šo mērķi. Direktīva savulaik bija ļoti laba ziņa. Tā bija ļoti nepieciešama, bija nepieciešams kopīgs instruments, uh, lai varētu mazināt atšķirības starp dalību valstīm, taču mūsuprāt tā ir direktīva, kas ir pārāk elastīga, jo īpaši 7.2 pantā, kas ļaus samazināt līdz 27% noteiktos uh, direktīvas mērķus. Mēs uzskatām sekojošo šīs direktīvas piemērošana, pareiza direktīvas piemērošana ir atkarīga no politiskās gribas un uh, no tā, cik to prasīsim no iesaistītajām pusēm. Te nav jautājums par elastību, kuras būtu nepieciešams vairāk tirgū, bet ir nepieciešama lielāka brīvība tirgū. Par to jau uh, šeit ir runa. Taču mums ir jāatbloķē šī direktīva, lai tā varētu tikt piemērot efektīvi. Parlamentam ir jāprasa no komisijas īstenot skaidrus saistošus mērķus, jo ir iespējas, ka tik līdz runājām par kompromisiem vīdes jomā, tad ir, nu, pēkšņi mums te uzbrūk tāda alerģija, mums ir bailes no jebkā, kas ir saistošs, un līdz ar to mēs vispār nesasniedzam enerģijas efektivitāti. Bet gala beigās tas taču būtu spējīga ekonomika, kas radītu darba vietas un tam līdzīgi. L'ultima shadow iscritta era... Tā ir Pēdējais, uh, referē, pēdējais runātājs Ānu referents Kapelskundze. Uh, Paldies, arī man ir jāpasakās uh, referentam par šo ļoti izsvērto, sabalansēto ziņojumu. Uh, tā ir ļoti plaša un sarežģīta tēma. Un energoefektivitātes uh, Direktīva nav vienmērīgi ieviesta visā Eiropas Savienībā, bet referents tiešām ir atzīmējis, ka eh, šis uh, eh, 20% mērķis ir eh, sasniegts un arī IKP ir pieaudzis par 46%. Un tas ir uh, cieši saistīts ar to, kā CO2 emisijas tiešām arī tiks sasniegts līdz 20. gadam un tiks sasniegt arī mērķi attiecībā uz atjaunīgām enerģijām un energoefektivitāti. Bet, nu, tika jau atzīmēts, ka 12. gada energoefektivitātes direktīva nu nav ieviesta pilnībā un energoresursu patēriņa samazināšanās ir saistīta ar vairākiem faktoriem, ne tikai ar ETS sistēmu, bet arī ar jaunāku tehnoloģiju izmantošanu. Arī tas ir svarīgs faktors, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Un daudzās dalībvalstīs nav ieviests energo audits. Tas ir nepieņemami ar to dalību valstīm būtu jātiek galā. Kas attiecas uz labāku uh, regulējumu un elastību, uh, kas tiek paredzēta, jā, no šī tēma kļūst arvien uh, sarežģītāka. Un tādēļ ir jādomā par labāku uh, likumdošanas veidošanu. Uh, jo, piemēram, šie 2000 dažādie e, ziņojumi enerģētikas jomā, kas katru gadu ir jāsniedz, tas, nu, tāda sistēma nevar saglabāties, jo beig, beigās ir tā, ka patērētājs ir tas, kas maksā par šo milzīgo birokrātiju un e, pārmērīgo pārregulējumu šajā sektorā un uh, energoresursu cenas Eiropā saglabājas visaugstāk, gandrīz visaugstākās pasaulē, un mājasaimniecības un vidējais uzņēmums ir uh, tas uzņēmumi tie, kas cieš, jo sarežģītāk ir uh, regulas ieviešana. Uh, Tātad, ja mēs, es arī domāju, ka mums ir jāoptimizē un jāsaskaņo tiesību akti, jāveic labāks e, monitorings, kā dalību valstis tiek iz, ievēro e, tiesību aktus un jāapmainās ar labāko praksi ēku energoefektivitātei. E, kolēģi, abbiamo... Tātie kolēģi, astoņi cilvēki vēl vēlas izteikties. Jūs ļoti labi zināt, ka 11.30 mums ir jāskata cits svarīgs jautājums. Aicinu visus izteikties maksimums vienu minūti, lai pēc tam arī referenti varētu atbil atbil atbildēt. Lūdzu, Količek, uh, kungs. Předsedající, myslím si, že... Paldies, priekšsēdētāji. Uzskatot, ka tad, kad mēģinām izvērtēt enerģijas efektivitāti, enerģijas eh, efektiv, eh, intensitāti, ko izmanto ēkas, jāteic, ka Čehija nav šeit rīkojusies eh, pietiekami labi, bet šis darbs ir jāpadara un jāpadara pareizi. Uh, Tā, tām um, ir pamatojums tad, ja runa ir par lielām celtnēm. Nu, attiecībā uz mazām uh, celtnēm to piemērot ir muļķīgi, bet, diemžēl, mums tas ir jādara. Čehija nodrošina tīklus, elektrotīklus, to izmantošanu bez maksas, lai Vācija varētu eksportēt savu enerģiju uz, uz, no viena reģiona uz citu, bet par to būtu jāmaksā. bet nu, šis jautājums aktuāls tikai dažām dalību valstīm. Čehijai eh, ir piešķirta eh, finanšu palīdzība, mēs mēģinām palielināt enerģijas efektivitāti mūsu celtnēs, pašvaldībās, arī valsts eh, ēkās. Mums ir jāuzrauk, kā piemēr, tiek piemērotas direktīvas Ruijas kungs, kundze. Uh, Paldies pavisam īsi arī no manas puses. Jā, direktīva tik tiešām ir ļoti jauna, un varbūt arī tādēļ mēs nevaram vēl pilnībā būt apmierināti ar sasniegto. Varbūt tās, varbūt vajadzētu būt ambiciozākiem, bieži vien tiek teikts, ka nesasniedzam mērķus krīzes dēļ, uh, Bet, nu, vai tas tiešām tā ir? Varbūt vajadzētu tomēr būt ambiciozākiem. Tā tad uh, vajadzētu uzlabot šo situāciju, lai veicinātu harmonizāciju, lai uzlabotu arī investīciju um, nosacījumus. Šī elastības, mm, domāju, ka nepalīdzēs mums sasniegt mērķi, gluži pretēji. Jā, īpaši pasākumi jāparedz transporta nozarei. Specifiski jāsamazina enerģijas trūkums. Blanko Lopes kungs. kungs. Nu, Jā, šajā tekstā mēs redzam arī manas idejas, ar kurām nācu klajā, kad apmainījāmies ar referentu, referentu ar idejām un viedokļiem. Es domāju, ka lielāku uzmanību jāpievērš patērētājiem, jo īpaši jāpievērš uzmanība izmaksām, kas ir saistītas ar uh, birokrātisko slogu, ar finansēm. Uh, paraugu praksēm. Nu, tie ir elementi, kādus es ievies, kādus piedāvāšu grozījumu formā. Astotais punkts. Dalībvalstīm jāparedz elastība, lai tās varētu identificēt pasākumus un uh, nozares, kur ir vislielākais enerģijas attīstības potenciāls. Desmitais punkts. Tas mums liek. Uh, domāt, ka enerģijas efektivitāte veicina alternatīvo vai atjaunināmo enerģiju attīstīšanu. Es domāju, ka šī pieeja ir kļūdaina. 13. punkts. Te vajadzētu arī uzņēmējiem labāk piemēroties tirgus attīstībai un pieņemt atbilstīgos pasākums. Un piekrītu arī enerģētikas trūkumam un ka pret to jācīnās Nīblers kundze. Paldies, priekšsēdētāji! es jau izteicos par šīm trīs svarīgākajām lietām, bet šis te izvērtējums ir jāizdara par to, uh, lai elastība, kas tiek uh, paredzēta, uh, lai dalībvalstis turētos pie galīgā mērķa izvērtējuma. Tad, kad mēs runājam par birokrātiju samazināšanu, kā Pīpēra kungs teica, un par šiem te 2000 ziņojumu pienākumiem, kas ir jāiesniedz uzņēmumiem un tā tālāk, nu, par to ir jāpārāk jāpārdomā, un par to, ka visādi šie dažādie regulējumi eh, gan Eiropas, gan nacionālajā līmenī, kas rada visu šīs grūtības, tomēr kaut kā tiktu apvienoti. Un eh, tiešām būtu jālūdz Timermana kungam šajā jomā par pārmērīgu regulējumu energo eh, resursu jomā tiešām pamatīgi izpētīt, veikt pētījumu un uh, novērst mm, šo sajukumu un panākt to, ka mēs šeit uh, izstrādājam un panākam un pieņemam uzlabotu vienotu pieeju. Un tas, liekas, ir arī uh, saskaņā ar Pīpera kunga ziņojumu. Jā, paldies, kolēģi. Nu, būsim tomēr saskanīgi, saka. Uh, Šauhauser kungs, no vienas puses mēs gribam pieņemt likumus, nodrošināt uh, izmaksu caurskatāmību un tā tālāk, bet tajā pat laikā iedomāties, ka tas samazinās birokrātiju. Diemžēl tas viss uh, tā nenotiek. Vai tam visam ir jēga? Tas ir, jā, tāds ir jautājums. Es atkārtoju vienmēr vienu un to pašu. Pašlaik uh, enerģijas. Uh, Uh, izmaksas ir 3% uh, no eirozonas IKP. Ja mēs vēlamies par 10% ietaupīt enerģiju, uh, tad būtu nepieciešams investēt 300 miljārdus. Tie ir skaitļi, jā, bet kamēr jūs nerunāsiet par konkrētiem skaitļiem, tad jūsu politikai nav nekādas jēgas, jo kas notiks, tas notiks jebkurā gadījumā. Un tas, ko dariet Eiropas Savienības līmenī, tas tikai pādara šo sistēmu sarežģītāku. Šodien mums ir jādod nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai varētu iet tālāk. Šie mērķi ļoti ambiciozi - 10% enerģijas ietaupījums 300 miljārdu eiro investīcija. Šodien jūs uh, nedarat to, ko vajag. Es kā tehniķis vēlos norādīt, ka ziņojums slikts. Paldies! Bewertung vollziehen. Es uh, pavisam tādu īstu vērtējumu izteikšu. Uh, referents ļoti uh, atbilstoši uh, parādīja, kas notiek labi un uh, ka tas notiek labi, tāpēc, ka mums ir bijuši uh, elastīgi noteikumi. Es nesaprotu tos kolēģis, kas vēlas tikai striktāku uh, regulējumu un apšauba e, elastību. Jā, nu, protams, tās dalība valstis, kas nav attiecīgi neko darījušas, e, iespējams, bet nu, paskatieties tagad. Da, dalībvalsts dara ļoti atšķirīgas lietas, piemēram, slēdzot, e, beidzot izmantojot ogles un tā tālāk, tāpēc es nesaprotu, kāpēc mums vajadzētu visus padarīt stingrāku un zaudēt elastību. Uh, Un tad, kad eh, nākošais eh, priekšlikums būs eh, mums uz galda, nevajadzētu par šo aspektu aizmirst. Paldies. Pasētkungs. Nā, solo un minūto para insistir en la... Pasētkundze. Paldies. Vēlos uzstāt uz to, cik svarīgi ir šī direktīva. Gan no mm, sociālā viedokļa, nodarbinātības viedokļa. Par to jau tika runāts. Uh, tikpat svarīgi tas ir arī um, no vīdes aspekta, jo tas veid, jo e, celtniecība arī veicina klimata izmaiņas. Šeit mēs nevaram vienkārši pieņemt kaut kādus izolētus pasākumus, kaut kādus nodokļu mudinājumus un tam līdzīgi finansiālos mudinājumus, lai garantētu um, enerģijas efektivitāti celtniecībā ne ir nepieciešama metode, ceļa kārti, kas nosedz plašāku aspektu spektru. Un koncentrēsimies arī uz to, kas notiek farmācijas jomā, pāraug prakses apmaiņas ar dalību valstīm. Nu, tas ir ļoti svarīgi tādai ekonomikai kā Spāņu un īrijas ekonomikai, kuru ekonomika galvenokārt balstās uz celtniecību un ir ļoti daudz ēku, kas vispār neatbilst nekādiem standartiem. Mēs varam, protams, paredzēt finanšu līdzekļus, bet ir arī jāapmainās ar paraugu praksi un jāmācās. Martina Werner, kundze. Jā, danke. <clears throat> Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties Pīpera kungam par to, ka uh, energoefektivitāte atkal ir mūsu diskusiju centrā un vēlējos minēt dažā, atbalstīt dažus punktus, bet par energo savienību es gribēju norādīt, ka uh, energoefektivitāte ir nepieciešama, lai mēs izveidotu ilgtspējīgu uh, energopatēriņa sistēmu. Un uh, tas vienīgais, kas var nodrošināt mājasēmniecībām energo resursu cenu samazinājumu, un tas var eh, nodrošināt energo eh, apgādes drošību un eh, samazināt, samazināt Eh, energoresursu patēriņu <clears throat> atkarību no trešajām valstīm, un ja mēs veiksim ietaupījumu par eh, vienu procentu, tad eh, par 2,3% varēsim samazināt nepieciešamību pēc importa gāzes. Un lai mēs nodrošinātu ekonomisko izaugsmi pēc krīzes, tad dalību valstīm nebūs nekādu iespēju panākt un sasniegt 20% mērķus, eh, un gal galā tie ir jāņem nopietni mums pašiem. Un energoefektivitāte. E, tas būtu ļoti nepareizi, ja mēs aizmirstu par uh, ēku uh, sektoru, kur 75% ēku joprojām ir neefektīvas. Un, uh, kas attiecas uz pienākumiem, ko nosaka energoefektivitātes direktīva ēkām, nu, šeit ir ļoti atšķirīga pieeja atšķirīgām dalībvalstīm. Paldies, un tagad uz dažajām minūtēm vārds. Uh, Paulam Hudsonam no DJ Energy. Paldies priekšsēdētājiem. Vispirms jāteic, ka tiešām šis ir īstākais brīdis, lai noturētu debats par šo ziņojumu, jo pašlaik mēs esam enerģijas efektivitātes direktīvas pārskata vidū. Uzklausījām debatas un uzklausījām arī pētniekus, un tad ar lielu interesi sekosim ziņojumam, ziņojuma attīstībai. Brīnišķīgs uh, uh, paraugs tam, kā notiek starp institucionālā sadarbība. Otra lieta, Verners kundz minēja enerģijas savienību, enerģētikas savienību. Un, uh, Un tā ir tikai viena no lietām, kas pašlaik tiek attīstīta. Pokungs runāja arī par ēkām, arī to pārskatām. Mēs skatām ēkas, ēku direktīvu Edison kundze runāja par ID celeto pielikumu, ko mēs paralēli pārskatām. Tātad ne tikai komentāri, kas izskanēja šodien par ID, Mēs eh, to visu varam arī ņemt vērā citos eh, politikas procesa elementos. Tad vēl viens para, piemērs atsauc uz pārāk lielu ziņošanu. Mēs to skatām atsevišķā priekšlikumā par pārvaldību, kur piedāvājam aizstāt 24. pāntu, nevis efektivitātes direktīvā par ziņošanu ar eh, pārvaldību. Tas notiek. Tālāk, te arī atsaucamies uz Dunkenkunga kunga Eh, komentāriem par saikni ar ETS un plašākām attiecībām ar dažādām politikas jomām. Tas, kas runāja pie enerģētikas savienību, eh, kā uz vienu vienību, tas mums tieši ļauj skatīt, kādi ir šie pārklājumi. Un viens no galvenajiem instrumentiem, kā to nodrošināt, mums ir vienota piemodelēšanai, kur vieni tie paši pieņēmumi, eh, tie pašas politikas tiek izstrādāta, tiek izanalizētas visā tirgus čērs griezumā lai strādāju arī ar kolēģiem, kas strādā pie šī um, effort sharing direktīvas, lai mums būtu vienota pieeja, un es nevaru arī jāvēlam. Tas nozīmē arī kāds finanšu samazinājumu modelēšanā. Enerģētikas cenas. Kolēģi jau minēja, ka ir ļoti svarīgas enerģētikas cenas. Taču enerģijas efektivitātes uh, pienākumu nevajadzētu pārspīlēt, bet Itālijā, kur ir ļoti labas uh, šīs enerģijas efektivitātes schēmas, ir tikai 1,04%, kas uh, prasa viņiem tad, tad ieguldīt šo, šo savu pieplūdu. Tātad beigās šī seka uz uh, rēķiniem nebūtu neliels um, palielinājums cenā, taču kvantitātes pieaugums ir negatīvs. Un visbeidzot, Kapels kundze un citi, kur runāja par to, cik svarīgi ir īstenošana. Jā, darīsim visu, lai mēs varētu ar dalību valstīm, uh, lai tik nodrošinātu šī īstenošana. Tātad paralēli pārskatam. Paldies! Paldies par norādēm, paldies par atbildēm. Noslēgumā būs arī vārds Piperkungam. Viņš uh, saņem daudz apsveikums, būs vēl viens apsveikums, ja izteiksieties īsi. Naja, das war nicht nur Lob, also ich habe die Zwischentöne schon verstanden. Nu, jā, jā, es jau, protams, saprotu un jebkurā gadījumā pateicos kolēķiem par uh, iedrošinājumu un uh, par to, ka tā, par norādījumiem, ka vēl tālāk ir jāstrā, jāvar strādāt un jāgrib strādāt eh, būvniecības sektorā. Es savā ziņojumā esmu pateicis, ka eh, zināmā mērā mēs mērķi esam sasnieguši arī, nu, pateicoties ekonomiskai krīzei, bet arī īrija un citas uh, valstis uh, atzīmēja to, ka nu nevajadzētu sodīt uh, tās valstis, kas ir kā tik piestrādājušas pie mērķa sasniegšanas. Nu, bet nestoties ne uz ko mēs esam sasnieguši šos te mērķus, bet lielāko slogu saviem pleciem ir iznesuši patērētāji un tāpēc dalību valstīm ir vairāk jāpiestrādā pie likumdošanas puses. Uh, Mēs nedrīkstam sodīt patērētājus par to, ko dalība valstis nav izpildījušas no saviem mājas darbiem likumdošanas jomā. Un uh, mums ir jāstāsta, kas mums ir šajā energoefektivitātes uh, direktīvā, ko mēs varam uzlabot uh, likumdošanā. Un es tiešām gribētu, lai komisija uzņēmot tādu zināmu cīņu uh, varbūt, lai viens un otrs direktors tomēr saliktu prātus kopā. Jo mēs vēlamies panākt tādu sitē, lai būtu tāda vienota stratēģija no parlamenta puses Mēs šodien daudz arī saņēmām, teiksim, padomus, kādā virzienā vajadzētu iet, un varbūt vajadzētu izstrādāt jaunas idejas, un varbūt nevajadzētu visu laiku turēties tikai pie tā eh, un iztikt tikai ar to, ko komisija mums noliek priekšā. Un eh, mēs, protams, izstrādāsim eh, grozījumus bet, nu, to vēl, protams, ir lietas, kur mēs arī neesam viensprātis ar referentiem, bet mēs to visu atrisināsim punktu. Paldies, noslēdzam šo punktu. Atgādīju, ka 18. mārciņa grozījuma iesniegšanas termiņš, tā ir šonadēļ. Tad diskusijas par grozījumiem būs 10. aprīlī, 14. maijā balsojums itre un 16. gada jūlijā balsojums plenārsēdē. Un tagad sveicam uh, ģenerāla direktoru Violu, kurš jau ierodas šeit pie mums uh, trībīnē. Sveicam jūs mūsu vidū. Esam daudz strādājuši ar ģenerāla direktoru pie ļoti svarīgiem tiesību aktiem. Mēs uh, jau ļoti labi pazīstam, viens otru jūs labi pazīstat komiteju, prieks jūs redzēt arī šodien, un jā, kā arī šodien, tad arī diskutēsim par telekomunikāciju nozares regulējumu pārskatīšanu ko ir iecerējis īstenot komisija. Aicinām uh, Viola kungu mums sniegt jaunāko informāciju par konsultācijām, kas ir noturētas, par uh, to, kā ir iecerējusi strādāt komisija, un vienas pārdomas no manas puses, tā kā ļoti lūdzu, lūdzu pamest zāli klusumā. Ļoti daudz nozares ekonomikā aizvien vairāk izmanto uh, internetu un arī rada dažādas digitālos pakalpojumus. Uh, arī ļoti daudz sabiedrībā cilvēki aizvien vairāk izmanto tieši saisti, tad, nu, jā, komunikācijas eh, noteikumi ir jāatjauno nepārtraukti, tas ir jādara ar visiem tiesību aktiem. Līdz ar to es tiešām uzskatu, ka šis ir ļoti svarīgs brīdis, lai varētu eh, visu šo noteikumu satvēru padarīt pēc iespējas atjaunot jaunāku un aktuālāku. Un vārds tad lūdzu direktora kungām. Paldies par jūsu klātbūtni un sadarbību. Madam Chair, Honorable. Priekšsēdētājs kundz, godētie dāmas kungi deputāti, tiešām ļoti liels prieks būt šeit ar jums. Ļu, tiešām arī ir liels gods jūs iepazīstināt ar uh, to, cik tālu esam tikuši prezentējot jauno. Uh, elektronisko komunikāciju tiesību satvaru. Ļaujiet man vispirms pateikties eh, Eiropas parlamentam par eh, ziņojumu, ko esat izstrādājuši par vienoto digitālo tirgu. Mēs iedvesmojamies visai lielā mērā no jūsu darba. Uh, Gribētu teikt, ka tas ir ļoti atalgojoši visām Eiropas uh, institūcijām redzēt uh, ko ir devusi šī digitālā vienotā tirgus iniciatīva. Es eh, nesen biju Barcelonā, kur uzzināju, ka Āfrikas valstis cenšas eh, uzsākt eh, Āfrikas vienoto tirgu. Um, ir daudz interesi arī, liela interesi no vidējiem, no tuvējiem austrumiem, tāpat arī no Atlantijas okeāna otras puses. Domāju, ka Eiropā mēs uzsākam kaut ko pilnīgi jaunu, ar telekomunikāciju vienoto tirgu, jo mēs to darījām, un tagad mēs uh, spēram tādus ļoti inovatīvus soļus citās uh, lietās, un visa pasaule vēro Eiropu, skatoties uz tām izmaiņām, ko mēs uh, veiksim attiecībā uz politiku, likumdošanu, regulējumu. Te nav runa tikai par likumiem un regulāciju, te ir runa arī par to, ka jāvirzās uz priekšu mūsu sabiedrībai un ekonomikai digitālās transformācijas laikā, un tāpēc komisija nāks klajā un iesniegs Eiropas parlamentam un padomēji visaptverošu politiku par eh, ekonomikas un sabiedrības eh, digitalizāciju tehnoloģiju jomā un arī taiziņā, kas mums jādara 6. aprīlī. Tā tad būs četri paziņojumi, kas uh, Eh, ilustrēs to, ka jā, mēs eh, domājam par eh, nozares un valdību digitalizāciju, un mēs arī mm, nodrošināsim arī mākoņu datošanas iespējas uzņēmumiem un struktūrām un uh, mēs Tātad izvērtīsim arī tālākas diskusijas par šo pakotni, ja komisteja to arī vēlāk uzskatīs par nepieciešamu. Tagad ķeršos pie šodienas eh, tiešās tēmas, un tas ir eh, progress eh, telekomunikāciju pārskatīšanā. Mums ir 250 atbildes no iesaistītajām pusēm, dalībvalstīm, iestādēm. Uh, Tātad esam veikuši šādu pārskatu un šķiet, ka visi praktiski ir viensprāts, ka ir jāvirz uz priekšu šī reforma, ka nepieciešams modernāks regulējums elektroniskām komunikācijām. Elektrās komunikācijas ir tik tiešām pats pamatu pamats visam vienotajam digitālajiem tirgum. Bez eh, labi funkcionējošām digitālajām komunikācijām nebūs eh, telekomunikācija tirgus. Un nu, runājot par piekļuvu un uh, savie, savienojamību, piekļuvi, uh, man liekas, viedoklis diezgan vienots visām iestādēm, ka jānodrošina pieslēgums uh, visur Eiropā un jānodrošina platjoslas tīkls nevis tikai Eiropiešiem, bet visam, visam, visiem, kas ir Eiropā. Uh, Tātad, protams, ir nepieciešamība eh, savienojamība mašīnām, eh, rūpniecībai un visām citām telekomunikāciju struktūrām, kas nepieciešams. To mēs žargonā saucam par eh, Internet of Things, tātad visa internetizācija. Labs pieslēgums ir ļoti svarīgs priekšnoteikums vienota digitālā tirgus pilnveidošanai. Mēs piekrītam Eiropas parlamentam, ka vienīgais veids, kā to panākt, šo mērķi, tātad, lai katrs Eiropā būtu pievienots, ir nepieciešams eh, investīcijas. Valsts struktūras palīdz ar šo pieslēgšanas iespēju, tīpaši attālinātos reģionos, bet mm, jebkurā gadījumā lielākā daļa investīcija, lai nodrošinātu pieslēgumu visur, tam tomēr būs jānāk no privāta kapitāla. Tā ka ir svarīgi, lai ieguldītāji saskatītu Eiropu kā pievilcīgu investīciju zonu, un tā ir sabiedrība, kur cilvēki lietos digitālos līdzekļus un attiecīgi tam nepieciešama infrastruktūra. Labākais, kā veicināt investīcijas, vienmēr ir konkurence. Un ir svarīgi, lai mēs e, raudzītos, kā regulēt šos tīklus un lai saglabātu nepieciešamo līdzsvaru e, starp investīciju veicināšanas un arī konkurences stiprināšanas. Ne, ne visi ir ieinteresēti investēt šajos e, ātrijos tīklos, bet parādās arī daudz jaunu spēlētāju interesētās puses, kas kļūst uh, tāda nozīmīgāka spēlētāja Eiropas tirgos. Viņi varbūt sāka kā jaunienācēji tirgos, uh, bet tagad ir kļuvuši par būtiskiem, uh, būtiskām iesaistītajām pusēm telekomunikāciju nozars tirgu. Tāpat vienojāmies ar parlamentu, ka ir jāapsver šī ultra ātrā pieeja tīklam 5G un aplūkojot īpaši mobilitātes aspektus nozarē. Mums būs nepieciešama uh, augsta ātruma pieeja pieslēgums un uh, šī jaunā pakotne pēc vasaras uh, komisija ar to nāks klajā. Cerams, ka tas tā būs. Un cerams, ka to arī apstiprinās tādā saprātīgā laika periodā. Protams, tas prasīs zinām laiku padomēji un parlamentam nonākt pie vienošanās un šķiet, ka Dažas eh, daļas vajadzēs eh, transponēt nacionālajā eh, likumdošanā. Mēs runājam par ietvaru, kāds būs nepieciešams nogrākais 2020. gadā. Tam būs jābūt pilnībā vietā. Bet cerams, ka būs jau zināmas lietas, kas būs jau gatavas ātrāk. Mēs raugamies uz to, kāda būs tīkli un pakalpojumi kopš pēc 2020. gada, un mēs skatāmies uz uh, gigabit sabiedrību, tur būs 5G, e, tas būs jaunais mobīlais standarts, e, izmantosim e, fiksēto un mobīlo, tātad pilnīgā savietojamībā, un tie noteikumi, par ko mēs runājam, tie būs nākotnes noteikumi, ne pagātnes. Un šī, šis pieslēgums te ir jautājums ne tikai par ātrumu, bet jautājums arī par lietotāju pieredzi. Tātad, kā jau, lietotājs jutīsies, kā viņš ir iekļauts šajā pievienotajā vidē un kādus pakalpojumus viņš var izmantot un kas var uzlabot viņa dzīves kvalitāti. Tā ka jautājums te ir ne tikai par. Uh, par eh, šī pieslēguma ātrumu, cēnu kvalitāti, bet arī par kvalitātes eh, pieredzi, ko vajadzētu novērtēt. Parlamenta ziņojumā ir eh, runa par to, ka jāuzmanās par, par, no pārliecīgas regulācijas un sloga radīšanas, ka tas nav nepieciešams. Un, protams, mēs ļoti lielu uzmanību pievēršam šiem, šīm norādēm no parlamenta un mums nepieciešama elastība, nepieciešams piemērot noteikums, kad tas vajadzīgs. Eiropas elektrokomunikācija ietvars iespējams ir viens no eh, tādiem augstāk attīstītiem pasaulē. Mums tāpat ir jāņem vērā konkurences noteikumi, un eh, tā tad regulācija nepieciešama tikai tad, ja ir tirgus eh, kaut kāda neizdošanās. Un, domājot par regulējumu, mēs domājam, ka, jā, tātad kāda būs tirgus definīcija, tirgus regulējums, tas, tas viss ir jāpielāgo un, kā es teicu, jāapsver investīcijas, bet, nu, tāda būtu šī ietvara ideja. Vēl viens elements, par ko ļoti daudz ir eh, debatēts eh, telekomunikācija konsultācija procesā, par ko ir runāts arī parlamenta eh, ziņojumā, ir spektrs. Tas ir ļoti svarīgs eh, komponents šajā telekomunikāciju eh, priekšlikuma pakotnē. Spektra priekšlikums no komisijas ir eh, bijis jau pirmajā lasījumā parlamentā un to parlaments jau apstiprināja pirmajā lasījumā. Un mēs pilnībā arī atbalstam šo parlamentu apstiprināto variantu pirmajā lasījumā. Diemžēl padome Nu, neteicu, kluži, ka spektrs nav svarīgs, bet būtībā pateicu tā, ka ja jūs vēlaties uh, uh, palielināt uh, viesabinēšanas neutralitāti, tad spektra jautājums uh, ir attiecīgi jāizsaka, un nav brīnums, ka komisija nav mainījusi savu nostāju. Tagad iepazīstoties ar parlamentu ziņojumu, parlaments arī nav mainījis savu nostāju, un varbūt, ka laiks ir pienācis uh, domāt par uh, spektra reformu Eiropā un uh, Es ceru, ka parlaments tiešām pastāvēs šo ideju, jo īpaši 5G nolūkos mums nepieciešams pilnīgi cits veids, kā mēs raugamies uz spektru. Un, un nedrīkstam pieļaut to, ka nav spektra koordinācija un ka, teiksim, vieda automobils apstājas uz valsts robežas, tāpēc, ka nav šī koordinācija. Un Uh, sākot ar nākamo gadu nebūs viesabonēšana vairāk, tas ir ļoti svarīgs solis uh, visai Eiropas Savienībai, tas jau paredzēts Eiropas Savienības uh, regulējumā, bet frekvences ziņā pastāv liela fragmentācija un mēs principā pakļaujam riskums savu mm, tālāko īstenošanu 5G ietvaros un mm, arī šīs automobiļa autonomās sistēmas. Tā tad likmes šeit ir ļoti augstas un ir ļoti svarīgi, lai mēs eh, šobrīd tiešām reāli ko panākam, lai nodrošinātu šo spektru reformu. Vēl viens jautājums, par ko ir daudz diskutēts, un ar to es arī noslēgšu savu uzrunu, ir eh, vienlīdzīgi spēles noteikumi. Telekomunikāciju tirgu, kad eh, tikta veikt pēdējā reforma, šis tirgus ir pilnīgi mainījies. Tagad ir jauna platforma starpniekiem, ir pakalpojumi, kas ir ļoti līdzīgi tradicionālajiem telekomunikāciju pakalpojumiem, un ir eh, daudz respondentu aicinājuši, lai Eiropas eh, tiesība aktu noteikti vienlīdzīgas spēles noteikumus. Šis aicinājums, protams, ir eh, izpausts dažādos veidos, dažkārt varbūt tā nekonkrētāk vai kaut kādā mm, tādā aizsardzības pozīcijā, bet skaidra ir viena lieta, runājot par pamattiesībām un par privātumu kas arī ir eh, datu aizsardzības regulas pašā pamatā un kas arī eh, būs eh, centrālais jautājums pārskatot datu privātumu direktīvu, tā tad jābūt vienādiem noteikumiem visur. Nevar būt vairāk vai mazāk aizsardzības, ja lietotāji veids ziņu pārraidi, izmantojot SMS vai kādu citu sistēmu. Tātad runājot par pamata tiesībām un to ievērošanu ir skaidrs, ka mums ir svarīgi, lai Eiropas uh, tiesību aktu nodrošinātu vienlīdzīgu aizsardzību. Runājot par pakalpojumu sniegšanu, joprojām pastāvēs atšķirības, ja mm, tiek izmantoti valsts resursi, teiksim, kaut kādu numuru vai frekvences, tad uh, vairāk būs uh, obligātu prasību. Tā kā nav pārsteigums, ka pakalpojumi kas izmanto valsts resursus, tur vienmēr būs augstāka regulācija nekā tiem pakalpojumiem, ko piedāvāja atvērtā internetā. Tāpat laikā internetu piekļuvas nodrošināšana ir joma, kur mums nepieciešams aizsargāt pilsoņus. Un arī tur ir nepieciešama īpaša aizsardzība, tā ka, nu, nav brīnumi, ka internetu piekļuvas aizsardzības jomā mums būs jānodrošina, lai patērētāja intereses tiktu aizsargātas. Tā kā laiks man ir ierobežots, es domāju, ka es šeit arī likšu punktu un būšu gatavs atbildēt uz jautājumiem, kāda varētu būt jums vai citiem cienījumiem parlamentu deputātiem. Grācija, doktor Viola. Paldies, Viola kungam kurš arī par spīti ierobežotajam laikam izteica arī ļoti precīzas lietas. Paldies par jūsu uzrunu un tagad uh, dekastījo kundze lūdzu. Jūs esat referente par šo telekomunikācijas vienoto tirgu ziņojumu. E, Paldies priekšstādātāji. Mm, prieks redzēt uh, direktoru Kongu Roberto Violu šodien mūsu vidū. Paldies, kas niedzāt savu prezentāciju. Pat ja tā bija varbūt īsāk nekā mēs būtu gribējuši, bet tā bija ļoti piesātināta un arī ļoti detalizēta. Domāju, ka šī sasaukuma laikā kad mēs arī esam noteikuši šo prioritāti vienotam digitāliem tirgum, ir notikuši daudz interesants debats par uh, servisu, par šo pakalpojumu pārvietojamību, uh, par uh, megahercu joslām un tā tālāk. Šajā nākotnējā pakotnē ir pasākumi valsts pārvaldes jomā, un uh, par to tika lēmts 2002. un 2009. gadā, un ietvara pārskatīšana šiem pasākumiem tik tiešām ir pats uh, pamatu pamats uh, šai tālākai arhitektūrai, kura ļaus izstrādāt vienotā digitālā tirgus veidolu. Mēs esam uz pareizā ceļa un tagad, kad eh, nāk šie priekšlikumi, mums jābūt gataviem, jābūt uzdevuma augstumos arī šeit parlamentā. Agrāk mēs strādājām mm, tā ļoti mm, stingri un mm, un norādījām, ka jā, šāda priekšlikuma var būt noderīgi, jo lietas šajā sektorā mainās ļoti ātri, tā ka mums ir jābūt ātriem, lai šos priekšlikumus varētu virzīt uz priekšu. Tātad arī mums jābūt ar skatu nākotnē. Šis ir izšķiroši svarīgs regulējuma veids. 5G tīklu attīstība ļoti būtiska. Uh, Un uh, kad uh, tie būs pilnībā gatavi līdz 2020. gadam iespējams, uh, tie piedāvās milzīgas iespējas. Tas pilnībā transformēs datu savienojums starp visu, ko, ko var savienot. Tātad viss, kas būs savienojams, arī būs savienots. Tas būs milzīgs kvalitatīvs lēciens uz priekšu. Un mēs nevaram saprast, eh, varbūt novērtēt eh, šīs lielās eh, sekas un ietekmi, kāda tam visam būs. Tas varbūt ir vēl viens liels tāds iespēja loks, tāpat arī spektra jautājums. Tur ir tādi lieli iztrūkstoši elementi. Uh, Nu, es neteikšu, ka varbūt nepieciešama pilnīga harmonizācija, tomēr vairāk harmoniz, uh, koordinācijas vajag, jo pretējā gadījumā tiek atkal bloķēts uh, iespējas, uh, kas ir pavērušās 5G un spektra uh, piedāvātās iespējas var uh, dot atspērienu jomā, kurā mums nav izdevies uh, virzīties uz priekšu agrāk. Uh, Tālāk cenu jautājums, tas saistās atkal ar uh, licencēm, uh, spektru jomā un tā tālāk ir vēl citi jautājumi. Un par tiem mums ir jādomā visā Eiropas Savienībā. Te ir likšu punktu, bet es domāju, ka šie jautājumi ļoti svarīgi. Paldies! Jā, tātad uh, vēlos norādīt, ka, jā, ko, grupa pārstāv var ilgāk izteikties, bet nu ir daudz citu kolēģi, kas vēlas vēl izteikties, lūdzu, Eh, Nika kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribu pateikties eh, Violas kungam. Jāsaka, šī pakotne ir eh, tiešām gaidīta. Un tātad tas būs viens priekšlikums, kas ņems vērā spektra un citus jautājumus, vai arī būs atsevišķas pakotnes. Būtu svarīgi zināt, tātad vai tā būs viena pakotne vai tomēr atsevišķi elementi. Vai būs izsoļu sistēma, arī tas tiks ieviests šī pārskata rezultātā. Otrām kārtām, Vilskungs, mums nepieciešams skaidrs atbildes par padoms nostāju spektra jautājumā, vai Tas būs tas, ko mēs sākotnēji ierosinājām attiecībā uz uh, spektra frekvencēm. Kas notiek tad, ja 5G netiks uh, pieņemts uh, vai tā teikt neīstenosies, varbūt Rumānija, piemēram, neapstiprinās 5G, bet, teiksim, Grieķijā, jā, kā tas viss savstarpēji savietosies. Uh, Varbūt, ka nepieņemt nekādu lēmumu, tā varētu būt viena iespēja, bet. Veicot uh, šo vairumtirdzniecības pārskatu, mums ir jāsaprot, kāda uh, pieeja būs attiecībā uz viesabonēšanu un tam līdzīgi. Uh, tāpat uh, parlaments uh, un parlamenta saistības, nu, katrā ziņā, kā es gribēju teikt, mums jāzina, vai uh, tā būs pakotne, pakotnes, vai tie būs atsevišķi priekšlikuma elementi no komisijas. Uh, paldies, Kapelkungs. Danke, Frau Funze. Danke, Herr Generaldirektor, für Ihre Ausführung. Paldies, Paldies arī par jūsu izklāstu un eh, par to, ka ir uzsākts telekomunikāciju eh, pakotnes pārskats. Es vēlētos pakavēties pie spektra tēmas. Tas ir eh, centrālais punkts, lai digitālais iekšējais tirgus vispār varētu darbot. un tas var nodrošināt multiple input, one, multiple output tīklu darbību, bet mums ir vajadzīgas jaunas jaudas, un 5G saskaņā ar tā ātrumu un uh, jaudu, tas, protams, ir nākotnes risinājums. Nu, bet tagad ir jādomā, uh, vai mums būs superregulējums Eiropas līmenī. Uh, Jo, ja mēs vēlamies eh, panākt eh, patiešām eh, pilnīgu un vienotu tirgu, nevar būt tāda situācija, kā minēja Rumāņu kolēģis, ka vienai valstī ir, piemēram, G5, otrai nav, un tā kā nākotnē mums par to būs intensīvi jāpadomā. Tālāk par privātām investīcijām telekomunikāciju jomā, nu, tas ir svarīgi, bet tas ir svarīgi arī citās jomās. Mums ir nepieciešams nodrošināt eh, investīcijas, lai Eiropa varētu būt konkurētspējīga un nodrošināt izaugsmi. Un, kas attiec uz tehnoloģijām, tad eh, savienojamība, eh, pārnesamība un investīcijas ir ārkārtīgi svarīgas telekomunikāciju un digitalizācijas jomā. Un e, tā tad vidusposma pārskatā, e, runājot par apvērsni 2020, ir jāpievērš uzmanība abām šīm e, tēmām, lai varētu nodrošināt tehnoloģiju attīstību. Paldies, Bonī kungs, Kalas kungs izteiksies vēlāk. Bonī kungs, lūdzu. Thank you very much. Uh, uh, paldies. Uh, daži ierosinājumi par investīcijām draudzīgu ietvaru. Pirmais punkts. Uzsvars jāliek uz stimuliem savienojamībai tirgu nepieciešami nepieciešama mazāk noslogojuši regulā, regulāciju. Otrām kārtām konkurence ir ārkārtīgi svarīga, tāpat laikā infrastruktūras konkurence jau pastāv un pašreizējie piekļuvas noteikumi vairs nav proporcionāli. Nepieciešams eh, samazināt piekļuvas regulējumu līdz minimumam, fokusējoties eh, uz jomām, kur nav infrastruktūras konkurence. Trešais punkts vieda priekšlikumi spektram, eh, lai saskaņotu eh, dalībvalstu viedokļus un parlamentu viedokļus par harmonizētiem noteikumiem. Ceturtkārt, nepieciešams skaidrāk nospraust saikni starp tirgus spēkiem un eh, noteikumiem un regulētāju reakciju, kas nozīmē, ka ir jā Eh, virzās no šī ex-ante modela uz ex-post eh, novērtējuma un intervences modelu un beidzamais jānosprie, jāno, jāizveido vienlīdzīgi spēles apstākļi visiem eh, spēlētājiem, kur piedāvā līdzīgas pakalpojums. Paldies! Paldies, Kumpula Natri, nākošā runātāja, paldies! Jā, nu tas bija brīnišķīgi. Man ļoti patika uzklausīt. Es no sākuma biju ļoti kritiski attiecībā uz šo digitālo vieto tirgu, jo bija runās tikai par eh, tirgu, MVU un klientiem, un Eiropā mums ir, ir arī cilvēki un ir sabiedrība un digitalizācijas, kā ar eh, to visu tā, ka ir eh, brīnišķīgi ka jūs nācāt ar šo priekšlikumu, ar šo informāciju, ka komisija paplašina šo skatījumu un ka te nebūs tikai par tehniskām lietām Eh, jautājums. Tā tad nebūs tikai telekomunikācija lielo gigantu uzņēmumu vēlmes, eh, esam virzījušies uz priekšu, skatāmies uz nākotni, un mums nepieciešami lielā, lielāks skaits šie tirgus eh, dalībnieku. Mums vajadzētu izmantot amerikāņu aplikācijas, un šis Eiropas tirgus ir tirgus, kurā ienāk arī citi spēlētāji, tālāk par telekomunikācijām. jādomā par augst, par, par eh, lielu ātrumu pieslēgumiem, ja runājam par 500 eh, miljoniem cilvēku, vai mēs gribam modernu sabiedrību, vai mēs tiešām gribam eh, regulējumu, kas nosaka cilvēkiem ir jābūt piekļuvē internetam, jo pretējā gadījumā tad cilvēks izkrīt no sabiedrības un jau tik daudzās valstīs jaunā, jaunavir no, nu no, no, no Somijas. Uh, ja nav pieslēgums, tad eh, tā tad ir problēma. Tā tad ir nepieciešams eh, reāls pieslēgums. Un tad mēs runājam par ikdienas līmeni. Kāds draugs no Somijas man teica, ka, kad aizbraucu uz Franciju, nevarēja uh, piekļūt uh, internetam, kamēr nav atvērts konts bankā, un kāpēc tad ir jāatver konts bankā, ja cilvēks tur tikai ir īsu brīdi. Tā ka tas nu viss tagad ir digitālās eh, pasaules ziņā, jā, mums ir jārod šādi eh, pārobežu risinājumi un eh, tam ir jābūt visam ļoti pietuvināti pilsoņiem, bet gribu teikt arī, ka konkurence un konkurētspēja šeit ir galvenie vārdi. Nedaudz nepiekrītu Bonīkunga teiktiem, kā, ko, kā definēt konkurenci, jo konkurence un piekļuvas regulējums ļoti svarīgs, lai būtu vairāk šo spēlētāju. Un, uh, Es zinu, ka ir vairāk lielu uzņēmumi, kas jau vairākās jomās eh, rīkojas, bet eh, ceru, ka viss ies eh, vajadzīgā virzienā, ka viss būs vairāk iekļaujošs process un tiks radīts arī jauns darba vietas Eiropā un paldies. Grazie, porūbīgi, priego. Ja, möchte mich recht herzlich bedanken bei Herrn Viola. Paldies Uh, jā, nu, kas attiec uz nākotnes prognozēm, tad uh, eh, 5G droši vien jau būs pieejams ne jau 20. bet daudz ātrāk 18. gadā, un līdz ar to mums ir jāspēr uh, atbilstoši soļi, lai uh, frekvenču pieejamība tiktu attiecīgi palielināta. Un uh, atceramies, ka mums ir 28 dalība valstis un uh, Uh, līdz ar to uh, ir uh, jāvienojas finanšu ministriem ar Eiropas investīciju banku, lai attiecīgšie līdzekļi būtu pieejami un lai šie līdzekļi attiecīgi tiktu izmantoti, izmantojot EFSI, Junkara investīciju pakotni, lai tas viss tiktu veltīts infrastruktūras attīstībai. Un mums ir ārkārtīgi jāsteidzas, lai uh, tiešām padarītu iekšējo digitālo tirgu par realitāti un lai, ja, me, lai mēs paliktu vadošajās lomās pasaulē. Ja mēs neinvestēsim 5G tehnoloģijās, tad mēs sastapsimies ar problēmām reindustrializējot Eiropu. Uh, Uh, turpmākajos gados. Tā kā šeit iekšējais digitālais tirgus spēlē centrālo lomu. Grazie, e Blanco. Paldies. Muchas gracias, eh, presidenta. En la consulta. Paldies, priekšstādātāji. Komisija veic eh, sabiedriskās domas aptauju par jauno spēlētāju ienākšanu tirgū, bet drošības jomā šeit ir dažādi ierobežojumi un diezgan stingrs regulējums. Un jautājums, vai mm, notiks regulējošā konverģence šajā jomā? piemēram, a, lielas jaudas infrastruktūra. Nu, protams, ka ir jāatbalstās attīstība, ņemot vērā uh, cik tā ir ārkārtīgi svarīga. Un eh, komisijas sacīja, ka ārkārtīgi trūksta šeit jaudu 100 eh, megabaitu savienojumiem un to realizācijai, bet eh, kā šī spektru uh, darba grupa ir nonākusi pie saviem secinājumiem, vai Universal con flexibilidad a nivel de los estados en relación. Kā uh, saglabāt uh, pakalpojumu pieejamību un kā nodrošināt nepieciešamo finansēm attiecībā uz platjoslas internetu. Varbūt mēs varam saņemt vairāk informācijas par konsultāciju rezultātiem. Hokmar kungs Šķiet, ka ēnu referents par spektra jautājumiem. Jā, pavisam īsi jautājumi, drīzāk pārdoms. Ir svarīgi, lai pārskats tiktu veikts paturot redzējumu par to, kā mēs varam kļūt par 5G sabiedrību, attīstīt sabiedrību. Nu, tagad tā jau kļūst par mantru, visu to tagad atkārto. Uh, bet tas būs saistīts ar sabiedrību kopumā. Tas nav uh, saistāms tikai ar uh, sektoru vienu. Tas ir jādara plašākā jomā. Mums ir vajadzīgs kaut kādas prasības. Vispirms ir jānodrošina, lai mums būtu pietiekoši spektri jaudas. Un kā mēs vienmēr zinām, katrās diskusijās, kas mums ir bijušas par uh, spektriem, uh, vienmēr eh, frekvencēm ir eh, problēmas. Jāceļ mērķi. Tālāk konkurētspēja, kā palielināt konkurences starp operatoriem, bet arī starp tiem, kas investē platjoslā un citur. Es domāju, ka ir svarīgi, lai varētu veikt šo pārskatu par to, kā mēs varam panākt šo rezultātu, nevis kā attīstīt to, kas mums jau ir. Tagad tā arī ir viena ļoti svarīga daļa. Tā kā mums ir uh, Eh, nedaudz vairāk jāpiepūlas. Kālas kundze, paldies! Es esmu interesēta šajos eh, jautājumos, kas saistīti ar vienlīdzīgiem spēles noteikumiem. Ja mēs runājam par vienlīdzīgiem spēles noteikumiem starp eh, tradicionālo sektoru un jauniem pakalpojumiem, ko tas nozīmē? Vai jūs varētu drusku par to plašāk pastāstīt? Es saprotu, ka vienu un tie paši pakalpojumi, eh, līdzīgi pakalpojumi, bet dažas normas ir pilnīgi bezjēdzīgas online pakalpojumiem, ja tam uh, ir bijusi jēga, piemēram, telefoniem. Un vai jūs nošķirat jomas, kur ir ļoti liela konkurence un joma, kuras, kurās konkurence nav, piemēram, pieeja tīkliem? Uh, tur konkurence nav tik liela, tur vajag vairāk normu, kamēr pakalpojumi ir ļoti eh, konkurētspējīgi un barjeras piekļuvē tirgum nemaz nav tik liela. Nu, kā jūs to varat interpretēt? Angela Nīble, Angelika Nīble nākamā. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi īsi jautājumi. Kolēģi jau arī to minēja. Tātad par 5G, vai jūs nevarētu konkrētāk lūdzu pateikt? cik tālu jūsu koordinācija starp dalību valstīm ir uh, pa, nonākusi un kāda ir sadarbība uh, starptautiskajā jomā ar trešajām valstīm un kas attiecas uz investīcijām, kādi ir līdzekļi, kurus jūs paredzat no EFSI uh, darīt pieejamus un kas attiec uz vienlīdzīgiem uh, spēles noteikumiem to jau arī kolēģi teica, bet kāda ir šī tendence? Kādā virzienā vai jūs eh, iesiet uz lielāku, stingrāku regulējumu vai kā, vai varbūt jūs uzskatāt, ka tas nav pareizais veids, lai nodrošinātu eh, šos te vienlīdzīgos spēles noteikumus visiem eh, šī te tirgus dalībniekiem? Ar Alarimontu kungs. Paldies, pavisam konkrēts jautājums direktoru vietniekungam. Tātad, mm, roaming, tāda viesabunēšanas cēnu eh, maksu atcelšana, eh, kā, tas, kā to ir paredzēts pabeigt, un eh, fair use, kāds ir, kāda ir jūsu priekšlikuma šajā jomā? Citi vairs nevēlas e, izteikties. Es uzdošu vienu jautājumu Viola kungam par privātumu problēmu, bet ne tikai par visiem aspektiem, kas ir jārisina, lai pēc iespējas plašāk varētu visās nozarēs izplatīties digitalizācija. Jautājums, vai nākamajā pakotnē būs kādi tikai tehniski, juridiski e, not noteikumi var arī, vai arī, piemēram, tiks strādāts pie datu īpašuma. Arī mēs runājām Strasbūrā par šo, par šiem big data attīstību, ka tur ir jauni izaicinājumi, jauni aktuāli jautājumi, kas tagad ir jārisina šī milzīgā datu, milzīgais datu apjoms, kas ir dažu lielo operātoru pārziņā. Ko tas nozīmē tieši no uh, īpašuma viedokļa, lai uh, tas atbilstī, at, būtu atbilstīgs pilsoņu privātumam un pamatiesībām gadījumā, ja dati tik ļaunprātīgi izmantot. Vai mēs tagad sākam? tagad jau sākam risināt šos jautājumus vērīgā aidā, piemēram, Eiropas Savienības uh, tiesas spriedumu vai kā, tātad kāds konflikts, kā rezultātā tad reaģēsim, vai komisija strādā šai virzienā, paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties, ja nē, tad nu jaunu došu vārdu Viola kungam, lai tad viņš arī varētu reaģēt uz visiem jautājumiem. Paldies. Thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētāji. Nu, cik stundu man ir, lai es varētu uz visu atbildēt? Oh, I, I apologize. I apologize in advance. Es jau iepriekš atjaunojos cienījumiem deputātiem, jā, manas atbildes būs diezgan uh, virspusējas, jo dažās minūtēs uh, nevar atbildēt uz visiem jautājumiem, bet esmu uh, personīgi pieejams, jebkuriem uh, sakariem, tā kā var sniegt jums jebkuru informāciju, kādu vien jūs gribat, ja vajag padziļināt informāciju. Bet centīšos vismaz pēc būtības, nu, vismaz īsumā atbildēt. Dekastījo kundze minēja laika jautājumu. Nu jā, tas ir izaicinājums. Jā, priekšlikumi netiks pietiekami ātri pieņemti un netiks transponēti dalību valstu likumdošanā, tad mēs faktiski uz kuģi būsim nokavējuši. Nu, tad jautājums, kā sākt šīs debatas, kā sākt interinstitucionālas uh, debatas. Cerams, ka, uh, ka šis process būs pietiekami ātrs. Svarīgs ir veids, kā šie te priekšlikumi ir, e, tiks izstrādāti. Un tas varbūt zināmā mērā atbildēs arī Nikas kungam. Tika minēts par 500 e, MHz priekšlikumu, tas ir ļoti svarīgs, tas ir, nu, ātrais priekšlikums, tas ir padoms un parlamenta lēmums, tā kā tam ir e, uzreiz, tie, tas uzreiz ir spēkā un tas ir ļoti svarīgs priekš 5G tīkla attīstības. Un ja mēs panāksim ātru progresu, nu, tad mēs arī ko labu izdarīsim. Un Niks kungs jautāja par eh, visu kopējo pakotni. Nu, tā ir sarežģīta pakotne, mums ir jāpārskata virkne direktīvu un regulu un iespējams, ka to nevar izdarīt ar vienu instrumentu palīdzību. Tā kā joprojām būs virkne direktīvu priekšlikumu un arī regulējošie instrumenti. Mēs centīsimies vienkāršot un eh, salikt pakotnē visus eh, digitālos eh, tiesību aktus, cik tālu tas vien būtu iespējams, jo mums ir jābūt vienotiem tirgum draudzīgiem. Bet atcerieties, ka ir jāpieņem attiecīgi akti arī dalībvalstīs. Runājot par 5G un dažādo attīstības ātrumu. Nu, šis ir sarežģīts jautājums, jo, kā es jau teicu, nedrīkstam pieļaut situāciju, kad vieda auto apstājas uz robežas. Bet eh, kopējā, sabiedrība, kopējā arī sabiedrība attīstīsies lēnāk, tā būs mazāk iekļaujoša sabiedrība, ja mēs eh, to visu nenodrošināsim vienmērīgi. Un jautājums ir, vai diskusijām ir jābūt par konkrēto sektoru, par spektriem, tā tālāk, vai arī eh, dalību valstu līmenī, un tā patiešām ir uh, diskusija par attīstītu sabiedrību, un tā ir jābūt tiešām politiskai diskusijai. Tālāk, ka vairumtirdzniecības un viesabonēšana, tur mēs ļoti ātri virzāmies uz priekšu, un mēs uh, pavisam drīz jau pirms vasaras nāksim klājā ar priekšlikumiem. Un arī sagaidām diskusijas eh, par ceļu drošības pārskatu. Kāpels kundzes eh, priekšlikums, jā. Daudz esam. Um, runājuši par to, kā uh, izskatīsies mobīlai pakalpojumi 5G tīkli, un jautājums ir par to, kas būtu jāregulē regulātoram un kādam pilnvarām uh, regulātoram būtu jābūt. Nu, ja mēs sakam, ka Berek regula šodien neatbilst par, neatbild par spektru, uh, un cita kāda atbild, no spektru ir tā, ka šeit tā atbildība ir sadrumstalota. Uh, jo tur ir dažādas ministrijas, dažādi ministri, dažādas specializācijas, kas apglūti, apgrūtina dialogu starp mm, dalībvalstīm, starp nozerēm. Tā kā te mums būs jāpastrādā pie pakotnes arhitektūras, lai uh, varētu veidot tādu harmonizētu regulējošo dialogu. Uh, un lai dažādi regulātori varētu sadarboties un e, lai viņi skaidrinātu, kādas ir to kompetences. Investīcijas. Paskatoties uz digitalizācijas industriju saistību ar apārsni 2020, es atteicu 6. aprīlī prezentēsim politikas pakotni un esmu gatavs detaļās e, diskutēt par to, ka šajā pakotnē ir iekļauts Bonīkungs. Paldies, Anu priekšlikumu, ko mēs izpētīsim ļoti rūpīgi. Un šeit es runāju par to, ka jābūt līdzsveram starp eksāte un ekspost, un tas pašreiziem pārskatām eh, ir galvenais eh, virzītājs spēks un būs pamats arī nākotnes pārskatiem. Tā kā vispārējais pieņēmums ka regulējumam ir e, jānotiek tikai tad, kad tas ir vajadzīgs, ir jābūt vadošajam principam, kā raudzīties uz regulējumu arī nākotnē. Pār vienlīdzīgiem spēles noteikumiem vēlas atbalst, atbildēt tad, kad būs atbildēšu līdzīgiem jautājumiem. Kompols kundze DSM gal galā te runa par Eiropas ekonomikas maiņu, nevis e, par autortiesībām vai e, kaut kādam nozaras e, normām audiovizuālajā jomā. Tā kā iespējams, ka sabiedrības mainīšanas mērķis ir viens no interesantākiem un tādiem revolucionārākajiem likumdošanas paņēmieniem pasaulē. Un mēs centīsimies prezentēt tādā veidā priekšlikumu no savas puses. Tas nebūs aprobežots ar uh, tikai ar esošiem spēlētājiem, mums jāiesaista vairāk spēlētāju. Looking at uh, today, who takes the uh, most of the value? Un uh, kas uh, visvairāk iegūst no digitālās ekonomikas? Uh, Eh, tā, diemžēl, nav Eiropa, tāpēc šajā sakarā kaut kas ir jādara. Un labākais, kā tam pieiet, nevajadzētu briesmīgi apskaust pārējos, ka viņiem ir panākumi, bet eh, mums ir jāsēja sēkla, lai izveidotu labi funkcionējošu digitālo sabiedrību un jāsāk šodien. Sport or eh, in life, you first have to have a very good school. Un pirmais ir jābūt labām skolām, ja, ja mēs gribam labu izglītību sabiedrību, jābūt labām skolām. Tad šeit mums vajag labu infrastruktūru, un tad gan jau Eiropa tur arī nonāks. Rūbiga kungs par 5G spektru norādīja, ka 18. gads ir faktiski mērķis, nevis 20. un tālāk. To discuss Nu, e, svarīgi ir, ka mēs virzāmies uz priekšu šajā sakarā par frekvenču izsolēm. Sasībā ar iepriekšējo jautājumu. Eiropa ir darījusi kaut ko, kas varbūt nav perfekti labākā lieta, ko darīt. Tā bija ļoti veiksmīga ar 2G, ar 3G jau finanšu ministri tā kā sēdēja uz lielām naudas kaudzēm. Uh, un empīriski uh, eh, ar 4G cilvēku Eiropa jau ir zaudējusi daudz ko un uh, cilvēki turpina maksāt par šo ļoti dārgo izsoļu rezultātiem. Nu, uh, eh, galu galā ir jāceras, ka izsoļu princips nenozīmē pelnīt naudu, bet nodrošināt caurskatāmību, un šeit parlaments mūs atbalstīja un padomu tajā tā īsti nav ieklausījusies, īpaši uh, eh, GSM jomā, jo frekvenču jautājumu aplikācijas pilsoņi, tas ir svarīgākais, nevis lai finanšu ministri pelnītu naudu. Tas būtu nosacījums, eh, kas eh, varētu kaut ko palēnināt. Bet uh, frekvences uh, ir lieta, kur, protams, dalība valstis ir suverēns. Mēs negribam šeit no Briseles sākt centralizēt frekvenču piešķiršanu, bet kāda vēl mums tomēr ir, varbūt tas, ka dalībvalsts pašas var apvienoties un izsolīt frekvenci. Viņam jāskatās uz labāku pārklājumu, jaunu pakalpojumu ierosināšanu, nevis naudas pelnīšanu ar frekvenču izpārdošanu. Un, eh, lai kāds būtu šī te peļņa, eh, nu, no šādām izsolēm, tā, protams, paliks dalībvalstīm. Lopes kungs. Jūs minējāt daudz svarīgu lietu, Un arī teicāt, kādai jābūt viedai pieejai frekvenču regulējumam. Tas ir uh, nāk no respīģi atzinuma, uh, bet uh, frekvenču regulēšanas sistēma Eiropā ir gan laba un tur nekas nebūtu jādara. Nu, tā mēs to saskatām, bet mums diez vai ir tāds pats viedoklis. Uh, ja labāka likumdošana saglabās tādu pašu situāciju, kā tā ir, tad diez vai tā ir vajadzīga. Universālo pakalpojumu direktīvas pārskats, jā, tas ir ļoti vajadzīgs. Universālajie pakalpojumi jomā kur uh, dalību valstīm ir jāizlēma katrā atsevišķā gadījumā, ko darīt, nevis jānosaka kādi vispārēji noteikumi no Briseles. Un vispār par šo jautājumu, protams, ir jādiskutē. Hākmārka kungs minēja, ko ļoti svarīgi, kas ir sabiedrības modernizēšanas nepieciešamība un jānodrošina tas, ka mums ir strestes jaunajiem noteikumiem. Un faktiski tā ir visa konsultāciju ideja, institūcija iesaistīšana jau priekšlaicīgi, kā mēs to darām tagad. Uh, tas var nodrošināt to, ko mēs uh, kolektīvi varēsim nodrošināt kā Eiropas institūcija. Some uh, clarification on a complex subject as, uh, which is level playing. Kallas kundzes par eh, vienotiem spēles noteikumiem. Kas izrietē no publiskām konsultācijām, tas nav tāds vienots viedoklis. Es centos īsajā laikā, kas man bija atvēlēts, sacīt, ka tā ir veselā saprota definīcija, līdzīgas lietas regulēt līdzīgi. Nu, bet ja kaut kas ir pilnīgi atšķirīgs, tad to nevar tāpat regulēt. Un kopumā Jūs, eh, viņa minēja arī punktu, par kur es varbūt nebiju pietiekoši skaidrs. Viena lieta ir pieeja. Pieejamība, kas ir svarīga pilsoņiem un ir joma, kur ir vajadzīga īpaša aizsardzība. Tālāk eh, pakalpojumi eh, interneta un telekomunikācija tīklos, nu tendence. Uh, ir uh, nu, noteikti arvien mazāk un mazāk uh, regulējuma uh, un par pieejamību. Uh, jā, te mēs ejam investīciju virzienā, saglabājot normas, uh, ka tās ir vajadzīgas, lai garantētu pilsoņiem pieejamību. Tas ir tāds, protams, ļoti vienkāršots skaidrojums par vienotiem spēles noteikumiem, bet acīm redzot, mēs pie tā vēl atgriezīsimies tuvākajos mēnešos. Nībārs kundze. Arī runāja par 5G, nu. Europe at the center of the 5G reflection. Have... Nu jā, mēs mēģinām Eiropas redzējumu šeit izstrādāt. Mēs esam izveidojuši, noslēguši tādu draudzīgu vienošanos neformāli ar Koreju, Japānu, Brazīliju, Ķīnu. Cenšamies diskutēt arī par sadarbību ar ASV un Indiju. Nu, šeit ļoti labi, kā Eiropa ir atgriezusies pie lielo sarunu galda sarunās par 5G un tas skars visu mūsu vadošās nozars, tā ir daļa no valdības pakalpojumiem, e-pārvaldes un tā tālāk. Un mums ir īstais, pareizais rīcības plāns, un par 6. aprīļa pakotni tad arī šīs diskusijas vajadzēs izvērst. Un es domāju, ka Eiropa var būt šeit ļoti spēcīgs spēlētājs, un runājot par EFSI, Nu, te no telekomunikācijas puses tāda vilcināšanās ir vērojama. Uh, viņi nesaprot, cik ļoti pievilcīgs ir Eiropas strateģisko investīciju fonds uh, kombinācijā ar EIB resursiem un uh, valstu ekonomikas veicināšanas banka iesaistīšanos, lai izveidotu investīciju platformas, eh, platjoslai un tā tālāk. Un pārskatot MFF un MFF nākotni, šī ta sakausēšana, fondu saplūšana, kas nāk no nacionālajām bankām, komercbankām, Eiropas budžeta, no EIB, no struktūra programmām, lai sasniegtu noteiktas politikas Nu, acīm redzot, tā mums jāraugās nākotnes daudzgad finanšu plāniem. Un par viesapanēšanu, cik tālu esam. Esam gandrīz pabeiguši darbu pie uh, Fair Use uh, eh, pārskatam Berek regulu. Un tas ir jāapskata uh, paralēli ar citu tiesību aktu pārskatīšanu. Tojas kundze minēja privātumu, privātuma direktīvas uh, ietvaros uh, mums ir jābūt pakalpojumu neitrāliem, jo, kā es teicu, no telekomunikāciju viedokļa šeit ir atšķirības, tad, kad ir runa par uh, personas datu aizsardzību. Tāpat laikā datu izmantošanas jomā. Uh, un datu īpašums ir svarīgs, lai eh, varētu attīstīt šo jomu, lai eh, tas dati ir vajadzīgi, lai attīstītu zinātni un tehnoloģijas. Kā īpašums ir dati? Valsts iestādēm ir jābūt pieejai datiem, lai, piemēram, izvairītos no ceļu satiekums negadījumiem, jo, piemēram, uz veselības aprūpas uh, eh, iestādēm varētu būt pieejas uh, attiecīgiem datiem. Uh, Tā kā mēs to visu e, esam iekļāvuši pakotnes e, izdarāmo darbu sarakstā uz 6. aprīli. Un tad, protams, nāks, e, tad būs nepieciešama arī likumdošana par datu īpašumu tiesībām, kur mēs mēģināsim būt uh, vadošajās pozīcijās pasaulē un saskaņot, kā šis te īpašums uh, uz datiem nodrošina labāk funkcionējušu sabiedrību. Paldies, Jāla kungs. Nu, tiešām eh, ļoti reti ir tā, ka no komisijas var saņemt tik precīzas atbildes. Paldies, paldies tulkiem, tiekamies trijos pēcpusdienā, turpināsim komitejas darbu. Vislabāk!